Witam Państwa. Rozpoczynamy nowy. Labdien! Prieks jūs visus redzēt. Un tā kā tuvojas lieldienas, Domāju, mēs jau visu arī gaidām, zinām, ar brīvdienas, un līdz to esam labā noskaņāmā. Prieks jūs visus redzēt! Sveic arī visus mūsu sēdes uh, dalībniekus. Uh, pirmkārt, mums ir mūsu komitejas sanāksme, kas gan šodien, gan arī rītdien, pilndienas sanāksme arī rītdien. Pirmais mums ir jāapstiprina darba kārtība. Vai jums būtu kādi iebildumi? Nav taču, vai ne? Labi. Un arī atgādinājums, ka šī sēdījums ir pieejama tiešsaits režīmā, tiešā straumēšanā. Un arī valodas ir gandrīz viss nodrošināts, izņemot igauņu un slovāku. Un šodien uzreiz ķersimies pie darba un sāksim ar <clears throat> darba semināru, kurā mēs runāsim par izmaiņām lauksaimniecībām. Tas līdz ar to ir saistītais jautājums, kā labāk nodrošināt lauksaimniecību un lauksaimnieku aizsardzību un kā veidot tādu e, izdevīgu, visiem izdevīgu lauksaimniecības politiku. Eiropas saimnības ietvaros dalībās starpā ir diezgan liels atšķirības Un līdz to ir vērts atkal pievērsties jautājumam, kā veidojas lauksaimniecība dažādos Eiropas reģionos. Šobrīd jāatzīst, ka mm, šīs milzīgās atšķirības ir grūti pārskatāmas. Mums vajadzētu tādu labāku struktūru, Mm, struktūrizēt arī attīstību lauksamniecībai. Tādēļ arī šodien organizēsim šo darbu semināru, kurā runāsim par struktūro pārmaiņu ietekmi uz lauksamniecību. Mēs vēlamies šodien tieši uzsvērt attīstību, lauksamniecības attīstību un kādā veidā mēs varam to labāk attīstīt. Tādēļ uzreiz arī vēlos teikt mūsu vidū arī beigsadaļas vadītāju. Jūs nodrošināt tādu pārstāvu sadarbību. Un eh, tādā veidā mēs arī labāk varam sakot daudziem sarežģītiem jautājumiem, kas izriet no struktūrālajām pārmaiņām. Mēs šodien darba seminārā esam paredzējuši trīs tāds virziens. Pirmkārt, mēs runāsim par struktūrālām izmaiņām, par uh, reformām un lauksaimniecības politiku. Mums tad uh, būs arī uzaicināti mūsu vieslektori. Vandēkungs, piemēram, kas runās par šiem pirmajiem, tālāk nākamais mūsu viesis. Un, attiecīgi, ir jauns virziens, kur mēs runāsim. Par izmaiņām centrālā un austrumē Eiropā. Tad šāda reģionāla pieeja. Un uzklausīsim Aniko Juhoskundzi no nu, Budapestas. Viņa nāks par lauksaimniecības ekonomiku. Un trešais virziens. Un tālāk mēs runāsim par vērtību ķēdi lauksaimniecībā. Un uzklausīsim Florentīno kungu. no Itālijas. Tad es priecājos, sveikt mūsu vidē šāds izcils eksperts. Un ar nepacietību gaidām jūsu prezentācijas. Kas paplašinās adomu mūsu zināšanas un ļaus labāk izprast sarežģītās parādības. Un tieši arī šādā kārtībā mēs tad arī uzklausīsim mūsu viesus Katram no jums līdz 20 minūtes jūsu rīcībā. Un es ceru, ka jūs arī ļoti labi tās pratīsiet izmantot. Lūdzu. Paldies, priekšsādātāji. Godētie deputāti. Es ar lielu prieku ko ierodos šodien, lai risinātu šīs debats arī un iesaistītu debatēs ar jums par Eiropas lauksnēmniecības politikas struktūrālām pārmaiņām. Es vēlos uh, izcelt piecus galvenos virzienus. Mēs runāsim par lieliem struktūrālajām reformām, struktūrālo attīstību, kā daži to sauc, tālāk ietekmi, kādā veidā pēdējos 30-40 gados tas ir mainījis lauksamniecību Tālāk runāsim par šādu jaunu parādību, ka īstenībā arī mazās lauksaimniecības nepazūd, bet gan tieši viņu skaits pieaug. Jo vēl papildus ir jāpievērš, uzm jā, jāpievērš uzmanība to ietekmē. Jāatzīst, ka tas nav tik viennozīmīgi. Tālāk paplašināt arī diskutēsim par citiem jautājumiem, kā piemēram, tad nerunāsim vairs tikai par lauksaimniecību izmēru, bet arī par lauksaimniecības veidu, struktūru organizē, darba organizēšanu. Un visbeidzot daži secinājumi. Nu, tad sāksim pēc kāds. Kas ir struktūrālās izmaiņas? Tās trīs līmeņos. Pirmkārt, mēs varam to visu tikai vienkārši aprakstīt. Es domāju, tas jums labi zināms, vai ne? samazinās kopējas lauksam, lauku saimniecības skaits un uh, pieaug vidējais lauku saimniecības apjoms rādītājs, mazās lauku saimniecības pazūd, lielā savukārt pieaug. Un tā ir, kā mēs to redzam. Un tas vienkārši tāds aprakstošs veids. Tālāk struktūrālās izmaiņas, kuras mēs varam tikai teorētiski aprakstīt un tad pieņēmumi, balstoties neoklasisko ekonomiku, kur parasti norāda, ka mm, mazās lauksamniecības nespēja konkurēt, nespēja nodrošināt investīcijas, līdz to arī nav uzkrājumu un nav nepieciešamās dinamikas. Lielā savukārt nodrošina lielas investīcijas, lielu pēļņu un atkal iegulda attīstībā. Un tādā parasti ir tāda standarta uzstādījums, bet tur runā tiešām tikai par lauksaimniecībām, kuras saprot pat pašu lauksaimniecību, kurā darbojas viena ģimene. Bet cita veida darbības vispār netiek ņemts vērā, ar ko iespējams viņi vēl papildus nodarbojas. Tas netiek ņemts vērā. Un tad jau ir arī struktūrālās izmaiņas, kas izriet no objektīvas lauksaimniecības politikas. Uzsverot, ka lielās saimniecības tieši ir nākotne, uh, Viņi spēs tikai, un tikai viņi spēs arī konkurēt pasaules tirgu, kas spēj izdzīvot ļoti sarežģītos globalizācijas apstākļos. Par to mēs visu runāsim, domājot par struktūrālajām pārmaiņām. Varētu jau domāt, ka aprakstošā daļa ir kā ir pareizi, ja? Tiesa, nu, tas tā notiek, mēs to redzam, mēs vienkārši to aprakstām, un, kad es ne Eiropā, mēs to tā redzam, un tā vienkārši nenovēršam lietu kārtību. Citās pasaules daļās varbūt notiek savādāk, bet Eiropā, un īpaši Rietuma Eiropā, lūk, ir tāda arī, zinām, attīstība, kur mēs varam sākt par šīm struktūrālām izmaiņām. Uh, Bet tālāk seko arī šī, ko es sauc par instrumentālo pieeju, kas nav varbūt nemaz tik viennozīmīgi. Skaidra, ka nesaka, ka obligātā ir, ka tikai pieaug liels lauksaimniecības un ka mazās arī nemaz tā nepazūd. Var jau, protams, teikt, ka tas ir maldīgs priekšstats. Viens ir, ko jūs redzat makro līmenī, un ka uzreiz tas nenozīmē, ka tā tas ir pilnīgi visos gadījumos. jau mikro līmenī. Mm, jā, makro līmenī tiešām mēs varam konstatēt, ka pieaug lielu saimniecību skaits un pazūd maz saimniecības. Tas neko nav obligāti jānozīmē, ka ir tiešā korelācija un visos gadījumos, ka tas tā būtu, ka visas mazās saimniecības izzūd, un ka visas lielās attīstās un pieaug. Tāds nav iespējams tik tieši to vienkāršot. Un trešais - lauksaimniecības politikas mērķi, kas varētu teikt, ka struktūrālās reformas īstenībā ir pretrunā, klajā pretrunā Eiropas sabiedrības vajadzībām. Un kāda ir tiešā tālāk iedarbība? Kāds ir bijušas seks? Es runāšu galvenokārt par Rietumu Eiropu, bet jo ciešāk zināšu jums pastāstīt tieši par situāciju Nīderlandē. Tam arī zinām zinātniskā <clears throat> pamatojums. Uh, jo Nīderlandē, Dānijā te bija ļoti apzināta šāda virzība. Turklāt Nīderlandē ir apkopota ļoti precīza datubāze, kur jūs varat izsekot, kas notiek ar katru lauku saimniecību laika gaitām. Pateicoties tai, mums ir tāda ļoti plaša analīze iespējama. Nu, šie dati īstenībā ir atšķirīgi, un tie arī jums atklāja cita veida analīzi. Piemēram, ja mēs runājam par mazajām lauksaimniecībām. Jā, to var attīstīt e, ģimeni, kas strādā, un tad no maz tiek kļūst par vidēju lielu izņēmumu, varbūt pat par lielu lauksaimniecību. <clears throat> Un tad jau var teikt, ka no nu, statistikas viņa pazūd kā maza saimniecība, jo vienkārši viņa kļūst par lielu saimniecību. bet kā tur ir tā pati ģimene, kas turpina strādāt, tas tur datu bāzē pazūd. Tas lūk arī jāņem vērā. Es salīdzināšu datus no perioda no 80. gada līdz 2006. gadam, un te es runāšu par uh, lauksaimniekiem, kas nodarbojas ar graudkopību. Un tā ir um, INGA vienības, tas nozīmē ekonomikas vienības, par ko es runāšu, un gan par viņu izējas punktu, gan arī par tālāku attīstību laika periodā. Tālāk vizuāli mēs atklājam šo dinamiku, kāds notiek. Pirmais cikls. 10 līdz 50 eh, vienības, tas nozīmē 10 um, hektāri, uh, un varbūt kāds 20 piena govis. 80. gadā, piemēram, tā bija arī jau uzskatām par mazu lauksaimniecību. Tālāk seko vidējā lieluma un lielā liels saimniecības. Un tātad trīs uh, kategorijas no mazā uz vidējo uz lielo. Vienlaik šā periodā mēs redzam, ka ir liela attīstība, ja? ir mazās saimniecības, kas ir paaugu, pieaugušas uh, savos apjomos, gan arī samazinājušas savas apjomus. Un tāpat attiecīgi ar citām kategorijām ir noticis. Un vēl ir papildus cita jauna parādība, kur parādās jaunas lauksaimniecības, kas uh, pievienojas jaunajā formā, bet nu, tas arī mazas lauksaimniecības. To mēs saucam par inflau, ka parādās jauns. Tālāk ir trūflau, ka pārvērtības, nu, kā transformācija, ka notiek no mazas lauko sēdz kategorijas, jūs kļūst par vidēji lielu uh, no 50 līdz 100 vienībām, un tālāk jau varu pat par lielu uzņēmumu. Tā kā dinamika ir dažāda. Gal galā pazūd arī dažas mazas lauksaimniecības, bet vienlaiks pazūd arī dažas lielas lauksaimniecības. Un tāpat arī mazās lauksaimniecības attīstās un attīstās arī lielās. Tur ir ļoti sarežģīta dažāda dinamika iespēja. Tādēļ īstenībā arī šodien maza lauksaimniecība nākotnē varētu būt jau par lielu lauksaimniecību. Jā, tad varbūt iziet no mazas lauksaimniecības ar vidējo formātu līdz pat lielai lauksaimniecībai. Un arī lielās īstenībā lauksaimniecības var pazust vai samazināt savus apjomus. Tā kā tas nav tik vienā virzienā. Un te ir tā divpusēja loģika, ja. Te kreisi attēlēs atpazīst kā parasti tradicionāli mēs domājam, ka pieaug lielo saimniecību skaits un mazo saimniecību skaits samazinās, bet impēriskie pētījumi atklāja īstenībā daudz sarežģītāku dinamiku. Gan attīstās, gan arī samazinās, gan lielās, gan mazās lauksaimniecības. Un šī dubultā loģika Tā ir pamatā ekonomika un arī sociālā loģika. Protams, ka ir iespēja tātad, ka ir attīstās lauksaimniecības, ja, bet tikpat labi arī dažādu finanšu apsvērumu dēļ viņas arī samazinās vai pat vispār izbeidz darbību. Jo, nu, labi, parasti tās ir ģimenes, kuras ir, tos arī kā dzīves stili, kuriem patīk dzīvot tiešā saskaņā ar dabu, nodarboties to, kas viņam patīk. Un tad viņi arī pie tā pieturas. Bet savukārt dažreiz arī ir vilšanās, un viņi uzskata, ka nu, tā lauka dzīve nekāds sapnis nav, un atsakās no tā visu. Tādēļ nevaram tieši prognozēt, kā attīstīsies lauku saimniecības nākotnē. Vienīgais gan, ko mēs varam izrēķināt jau, ka kopējais vidējais rādītājs īstenībā pieaug, ja domājat par saimniecības apjomu. Tā dinamika gan ir pēc tam skaidrajā. Tas notiek tā nemitīgi. Bet, nu, ja to nosaukt par skaistu par deju caur laikam, tur īstenībā ir ļoti sarežģīta deja ar dažādiem soļiem, kas jau, jau nāk klāt un pazūd. Un arī jaunpienācēji parādās, un tā ka tur ir ļoti plaša un daudzpusīga šāda attīstības dinamika nekatrā ziņā lineāra. Nu, labi, protams, tur jau ir dažāds vēl cits arī variācijas. Attīstās mazās, lielās lauksaimniecības, vidējās saimniecības. Vienlaiks arī visos trīs apjomu mm, mērījumos parādās, ka daži pazūd saimniecības. Un tātad, ko atklāja šāda statistika? No 80. līdz 2006. gadam, tātad mēs runājam par divu ar pus dekādēm, kopējais pienesums Nīderlandē, kāds tad ir bijis no dažādām apjomu grupām. Sākam ar mazajām. 10 līdz 50 vienībām, tātad vidējās un tālāk lielās un superlielās lauksaimniecības. Šeit jūs redzat, ka, ka mazās saimniecības kopā es daudz sniedz četreiz lielāku pienesumu lauksaimniecības nozarei nekā lielie uzņēmumi kopā. Interesants tāds vai ne fakts, kas ir tieši novērots Nīderlandē, jo bez mazajām lauksaimniecībām lielie vispār nespētu arī. Mēs patam teikt, ka lauksaimniecības spēks, mugurkauls, ir tieši mazie un vidējie uzņēmumi. Nu, lūk, tik vēsturiskā lauksaimniecības politika jau zinām ar šādu paradoksu. Tādēļ liktos, ka lielās e, saimniecības ir viskonkurētspējīgās, spēja attīstīties, ieguldīt savus līdzekļus. Bet īstenībā tas notiek tikai tad, ja blakus ir kāda maza saimniecība. Tālāk, otrs paradoks. Otrs ir tāds lielās lauksaimniecības saimniecības. Īstenībā katra atsevišķi sniedz diezgan nelielu ieguldījumu, pat arī kopā viņš sniedz nelielu ieguldījumu kopējā lauksaimniecībā. Lai nākotnē nodrošinātu papildus izaugsmi, darba vietas, radītu jaunu ekonomisko vērtību, tad īstenībā ir jādomā jau savādāk nekā līdzinējā lauksaimniecības kopējā lauksaimniecības politikā mēs esam pieraduši domāt. Labi, tik daudz par uh, mm, izmēru, bet domāsim arī par stilu, jeb darbības veidiem. Kā es esmu iepazinies arī ap situāciju ne tikai Nīderlandē, bet arī Īrijā, Spānijā un citur. Nu, ir ļoti liels atšķirības, kādā veidā tiek organizēta lauksaimniecība, varbūt arī, arī high-tech, uh, augsta tehnoloģiju vai zemo tehnoloģiju, vai ar augstām kvalifikācijām, vai vienkārši tradicionāli. Mūsu pieredze Nīderlandē, nu, diezgan eksperimentālā kārtā, ir ļausi konstatēt, ka ir liels atšķirības tomēr. Piemēram, universitātes pētnieku grupa atklāja, ka high-tech grupa un zemo izmaksu lauksaimniecību salīdzinot desmit gadu periodā atklāja šādas lietas. Un, pirmkārt, iezīmē atšķirības. Abas divas, gan pirmkārt vada viena persona, viens saimnieks, un galā ir jānodrošina vien un tie paši ieņēmumi. Vienu to izdara ar augstām tehnoloģijām, otrs savukārt ar zemām izmaksām. Un, lai nodrošinātu tādus pašus ienākumus galu galā, tad zemāko izmaksu uh, <clears throat> saimniecībai pietika, ja viņi saražo 400 tonnas piena, uh, Savukārt high-tech augsta tehnoloģiju saimniecībai vajadzēja saražot 800 tonnas piena, um, lai nodrošinātu viens un tos pašus ienākumus saimniekam. Ko es ar to gribu teikt? Ka um, zemes saimniecības izmaksas, ja? protams, tur um, tieši darbspēka izmaksas ir divkāršas uz vienu litru piena, bet galu galā uh, Atkal ir otra pusē, tad ir lielās izdevumi ieguldījumi tehnoloģijās. Un gala vienādojums ir nulle. Salīdzinot šeit uh, dažādu veidu saimniecības. Tagad, protams, lietas mainās atkal. Mēs redzam, piena cena krīt, pat samazinās līdz 24 centiem. Tajā brīdī jūs redzēsiet, kas notiks. Ar zemajām uh, izmaksām viņi spēs jau nodrošināt tomēr kaut kādu peļņu vai vismaz ieņēmumus. Savukārt augsto tehnoloģiju lauksaimniecība jau zaudē, viņiem sāks negatīva naudas plūsma. Tas jau īstenībā notika jau arī 2009. gadā, kad pirmo reizi piedzīvoja Eiropā piena cenas kritumu. Un lūk, šodien tā situācija tieši pat atkal slikta. Īpaši Dānijā un Nīderlandē tas ir ļoti sāpīgi, ja? Tad tieši lielie lauksaimniecības ir spiesti slēgt savu darbību. Tādēļ Eiropa kā daļa no globalizēta deregulēta tirgu izrādās, ka vislielākie ir kļuvuši par visneaizsargātākajiem un visapdraudētākajiem, jo viņiem ir ļoti liels arī finanšu izmaksas, dažādi veidi liels investīcijas augstās tehnoloģijās, bet viņi ir pilnīgi nespējīgi rēģēt uz lielajām tirgus svārstībām. Savukārt, zemu izmaksu lauksaimniecības spēja pielāgoties. <clears throat> Tādēļ mans secinājums būtu šāds Lai arī jau gadsimtiem ilgi mēs esam piemērojuši šādu selektīvu lauksainicības politiku, mums tomēr izdevies arvien konstatēt, ka paralēli darbojas gan lielās, gan mazās lauksaimniecības. Jaunajā periodā, kas būtu jau deregulētais tirgus, augsto tehnoloģiju lauksaimniecības ir tieši visvairāk pakļauts riskiem. Viņas ir kļuvušas par vāju ķēdes posmu. Mazie vidējie uzņēmumi īstenībā ir diversificējuši savas darbības, viņi ir multifunkcionāli un līdz ar to spēja daudz labāk pielāgoties sirgu svārstībām. Un tieši kāds secinājums. Politiskais uh, labēlība pret lielajiem uh, zemniekiem, lielajām zemniecībām īstenībā ir nonākusi pr, tā kā pat par sevi kļuvusi tagad par jau anahronismu, ja pretējo kustību. Jo tas ir pretrunā daudzajiem citiem uzstādījumiem, piemēram, par bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu, nu, par jau pienesumu lauku ekonomikai. Viņi neiesaistās uh, svarīgos jautājumus, kā piemēram klimata pārmaiņas, <clears throat> salūdens akvatorijas dzīvnieku saglabāšanu, um, vajadzību pārslēgties un no fosiliem kurināmu elementiem uz cita veida, būt inovatīviem. Inovācijas īstenībā vairāk tieši ievieš vidēja lieluma uzņēmuma saimniecības. Tādēļ to visu ņemot vērā, izstrādāt jaunu risku politiku, nu, te būtu jāizdara gudri secinājumi. Tādēļ <clears throat> kopējā lauksaimnes politika nākotnē nevis jāveido selektīva, bet iekļaujoša, lai pavērtu iespējas visa veida lauksaimniecībām darboties. Jo šāda veida diskriminējošā darbība pieeja īstenībā vairs neatbilst mūsdienu realitātei. Jā, parādās jau jaunas tendences, kā piemēram Francija, kas vairāk domāt arī par zaļo, jo vidē draudzīgu lauku saimniecību veidiem. Un arī tad pavērt jaunas iespējas, lai attīstītos mazie un vidēji uzņēmumi lauku saimniecības. Labi, mēs esam par to arī, ka mēs saglabājam platību maksājumus, vienlaiks arī ņemot vērā gan bioloģisko daudzveidību un ainavu, lauku ainavu. Mums ir nepieciešams, ka lauksaimniecība iesaistās jauni cilvēki un turpinās arī pētniecības par lauksaimniecību. Priekšsēdētāji, es arī šeit likšu punktu, es ceru, ka es nepārslēdzu par daudz man laiku. Paldies par uzmanību! Dziękuję. Prosimy o kolejną prezentację, oklaski były. Tālāk vārds nākamajam kolēģim. Es domāju, aplausīsim jau arī atspoguļo mūsu pateicību jums. Paldies par prezentāciju arī no manis. Un tālāk Aņiku kundze, lūdzu. Aņiku Mūras kundze. Thank you. Ladies and gentlemen. Paldies, dāmas un kungi. Uh, es jau vairāk kā 15 gadus esmu uh, bijusi zinātniece, esmu uzstājusies ar runām un uh, Mm, esmu sarunājusies ar vairākiem cilvēkiem, galvenokārt ar eh, administrācijas pārstāvjiem un arī lauksaimniekiem, kas, ar kuriem reizēm ir grūti sarunāties, arī ar studentiem ir ļoti grūti sarunāties. Jāatzīst gan, ka pirmo reizi uzrunāju politiķus, tāpēc ceru, ka eh, būsit saprotoši un beigās tad novērtēšu jūs, eh, mm, kur tad jūs iekļaujaties manā pieredzes klasifikācijā. Informēšu tad par eh, lauksaimniecību struktūrālajām izmaiņām pēdējo desmit gadu laikā. Eh, uz ekrāna varat iepazīties ar manas prezentācijas struktūru. Un pirmais punkts ir pētījuma mērķis. Tas ir izveidot eh, aprakstošu analīzi par lauksaimniecību struktūrālajām izmaiņām, uh, novērtēt uh, zināmas tendences, izcelt uh, politikas iespējas no jūsu skatu punkta uh, Austrum Eiropas un Centrāla Eiropas valstīs. Un vispirms ir mm, jā, visai sarežģīti iegūt datus, ir Eurostata pētījumi par lauksaimniecības struktūru pētījumu, tāpat EAA un FADN. Mans institūts regulāri izmanto šīs datu bāzes, tomēr ir zināmas grūtības, lai iegūtu mm, konsekventu, visaptvarošu pieju, lai arī centrālu un austrumu Eiropas lauksaimniecības izmantotu. Uh, šīs datu bāzes vien, vienam kolēģim bija pavisam grūti ar to. Un, ja mēs vēlamies iegūt kādus pierādāmus datus, mums ir jāattīsta statistiskās sistēmas, lai tās būtu konsekventākas, saskaņotākas, tā lai būtu arī pietiekami laicīgas īstajā brīdī un tā, lai varētu izveidot kādus novērtējumus un kritērijus starp valstīm. Nu, lūk, un tā tad mēs runājam par mazām vidējām lielām lauksaimniecībām un bija zināmi ierobežojumi datu ieguvē, jo er, mēs redzējām, ka bija e, zināmas izmaiņas, fizikālie sliekšņi nevienmēr bija pastāvīgi, jo īpaši Polijā, Čehijā un Slovākijā, Bulgārijā tas, ka tika iekļauta arī kopīgā zeme, radīja grūtības un tāpat arī uh, bija mm, zināmas atšķirības starp fizisko realitāti un to, kas tiek izmantota pašā lauksaimniecības darbībā. Un tā bija zināmas šīs datu problēmas, problēmas, kas saistījās ar datiem. Un tad, ja mēs izvēlamies indikātorus šajos datos, tad dati paši par sevi visai būtiski ietekmē rezultātus, tāpēc ir jāuzmanās un mums ir jāļauj uzlabot šīs datu sistēmas. Runājot par struktūrālajām izmaiņām, ko tad mēs redzējām kopumā un vidējos rādītājos, jāatzīst, ka lauksaimniecības centrālā un e, austruma Eiropā ir kļuvušas mazākas, lielākas un ar intensīvāku kapitālu, bet tas ir tāds vidējais rādītājs, bet uh, Mēs domājam, ka vairums lauksaimniecību atbilst vidējam rādīju, rādītājiem un mazāk atkal mm, pretējās pusēs, bet īstenībā tā nav. Ir dažas lielas mm, lauksaimniecības, tad ir ļoti, ļoti, ļoti daudz mazu lauksaimniecību un tad ir visai neliels skaits eh, vidēji lauksaimniecības eh, fermu un, un principā vidējais eh, vidējā lauksaimniecība ir visai grūti atrodama šajā skalā, un tāpēc ir grūti runāt par vidējo rādītāju. Nu, lūk, un te ir šī tāds socioloģiskā pieeja, kuras izskaidroju. Un kopumā tā tad situācija ir līdzīga, ka Rietuma Eiropā ir mazākas uh, vairāk mazāku lauksaimniecību, bet in, ar intensīvāku kapitālu. Te jūs varat redzēt arī skaitļus, kas stāv aiz faktiem, kurus minēju zilā. Zilais stabiņš ir Austrum Eiropas lauksaimniecības, e, izņemot Horvātiju, jo e, tā netika vēl iekļauta statistikā, Malta un Kipra nav e, šajā reģionā iekļautas, un te jūs varat kopumā redzēt, ka ir samazinājies um, šī fermu samazināšanās skaits un arī mm, citi dati redzam tātad visai, mm, visai mazo, maz ir šo rādītāju, kur ir mm, lielākas atšķirības. Tomēr Nu, mēs redzam arī šos pelēkos rādītājus, ir tendence, ka e, šai, mūsu valstīs ir mm, aktīvākas tendences un 7,8 pret 28,1 mm, hektārs e, ir 2013. gada rādītāji. Līdz ar to vēl ir joprojām iespējams uzlabot savus rādītājus. Es atvainojos, ka šeit pavisam maz, mazi burti, Bet te vēl jauni rādītāji, zilais ir centrāla Eiropas valstu, austrum Eiropas valstu rādītāji, un jūs redzat pēdējos rādītājos tādi lieli zilie rādītāji, divi no tiem, tas tad man tas būs pa kreisi jums, tas būs labajā pusē, tātad tas nozīmē, ka te ir noticis samazinājums miks, jauktajām kultūrām un un uh, lauksaimniecības dzīvniekiem un šādām lauksaimniecībām. Tātad mm, tas ir vairāk rietuma Eiropā šis samazinājums un palielinās atkal viens tikai stabiņš, zilais stabiņš, un tas ir lauku kultūras un aramās zemes, un uh, arī proteīna graudaugi un uh, eļas sēklas un uh, Un tas eh, lielā mērā saistās ar KLP. Un tagad varat redzēt, kas tad notika. Bet tālāk ir jāskatās, kāpēc, kādi bija iemesli. Es jau pieminēju kopējo lauksaimniecības politiku, tad ir produktivitāte, sociālās konteksts, eh, ārpus eh, lauksaimniecības darbības iespējas, izmantošanas tirgus, makroekonomiskais konteksts, kopīgā darbība, apvienošanās lielākās grupās, pērniecība attīstība, cilvēka apstāsts demogrāfija un citus. Un tad tam visam ir nozīme. Un mēs secinām, ka centrāla nostruma Eiropas valstīs produktivitāte ir uzlabojusies. Vairumā gadījumā tas saistīts ar Mm, KLP, bet ja paraugāmies uz uh, vidējo efektivitātes rādītāju, joprojām uh, tā, šīs valstis iepaliek un ir aiz 15 citām uh, Eiropas Savienības valstīm. Un šīs high-tech lauksaimniecības Ungārijā ir gandrīz tādā pat šā stāvoklī kā Nīderlandes. Uh, lauksaimniecības, bet citas atkal ir krietni zem vidējā rādītāja. Tāpat ir arī konkurētspēja uzlabojusies. Ir lielākā mērā eksports un eh, arī sekundārās preces tiek izmantotas, ir lielāka mm, konkurence, konkurētspēja, bet ir zināms rops mm, attiecībā uz turpmākiem uzlabojumiem. Tostarp arī e, lauksaimniecības ienākumu uzlabošanu un, un lielākas izaugsme nekā 15 ES valstīm. Ir tomēr šī atšķirība. Un ir svarīgi uzlabot šos ienākumus, jo īpaši lauku kultūrām. Un viss ir uh, saistīts ar uh, zemēm un graudaugiem. Ja es dodos uz lauksaimnieku sanāksmi vai semināru, pirms es eh, ierodos eh, ēkā vai eh, telpā, paraugoties uz stāvvietu, uzreiz jau ir redzams, kas tad piedalīsies sanāksmē. Ja stāvvietā visas mašīnas ir labākas, lielākas kā manējās, kas pārsvarā tā ir, tad pārsvarā lauksaimnieki būs lauku kultūru audzētāji. Ja ir uh, da, dažādi šī, eh, dažādas mašīnas, tad eh, būs eh, arī putni un vēl visādas citas kultūras, bet ja mana mašīna ir vislabākā, tad sanāksmē piedalīsies lauku attīstības pārstāvi. Bet mēs varam redzēt to, ka ar vien noveco mm, lauksaimniecībā strādājošie cilvēki, bet uh, Tas nav tā kā Rietuma Eiropā, jo kopš 90. gadiem Centrāla un Austruma Eiropā 30 gadnieki, 40 gadnieki ieguva tādu aktivitātes iespēju, un tagad viņi noveco, un tā bija kā pirmā paudze, mums nav tādas pieredzes, paudžu pie, mm, maiņas pieredzes, un mums līdz ar to ir eh, lielākas grūtības nekā Rietuma Eiropā. Un man mm, ir zināmi cilvēki, kuri ir manā vecumā, kur varētu pārņemt lauksaimniecību, bet ir ārkārtīgi grūti, ja nav vecāku piemēra. Jo nu, tas ir, vai garāka piemēra, jo tas ir tiešām tāds mm, dzīves sasniegums un mm, Ir ļoti žēl to zaudēt, un ir jāparūpējas par to, ka šis mantojums tiek saglabāts. Tāpat mēs secinājām, ka investīcijas cilvēku kapitālā ir saņēmušas mazāku uzmanību nekā iepriekšējā periodā. Te mēs redzam negatīvo ietekmi un arī mm, spēju mm, pietiekama neizmantošana, nepietiekama sadarbība, liela fragmentācija un ka lauksaimniecības labāk strādā, ja tās var sadarboties, un, un tām var būt kopīga tirgus vērtība, un ja tās nesadarbojas, tad ir problēma nelegālas aktivitātes, tas, ka netiek pie, nav pietiekami liels kapitāls un savstarpējā uzticība, un šoreiz te nav eh, pēc sociālisma valstu neusticība, tas nav par to, bet ir jauna veida neusticība parādījusies. Ehm, ražošanas organizācijas, mm, par to es te runāju, un arī lauksaimnieku asociācijas, un mm, te tiešām ir diezgan plašs darba lauks, kas e, pavarās mm, daži no e, rādītājiem palēninās, citi atkal pātrinās, Nekādu pārsteigumu nav. Un ko tad mēs ierosinām par tiešmaksājumiem? Tātad par eh, mēs eh, secinājām, ka tiešajiem maksājumiem bija laba ietekme uz eh, lauksaimniecisko darbību, bet negatīva ietekme bija saistībā uz darba spēka intensitāti, bet mums kā zinātniekiem tas neliekas negatīvi. Tas nozīmē, ka mēs varam saglabāt uh, lauksaimniecības nodarbinātību augstākā līmenī, un tāpat ietekme nav vienāda reģionos un uh, dažādos veidos, jo Polijā, Slovenijā, Slovākijā, Rumānijā mēs redzam dažādu situāciju Un ir atšķirības attiecībā uz eh, saņemto maksājumu vienībām, uz uh, lielumu un arī geogrāfisku novietojumu. Bet kopumā uh, vidēji tiešie maksājumi, tirgus pasākumi un starptautiskā tirgus attīstība ir mm, ieviesus izmaiņas uh, lauksaimniecību struktūrā, jo īpaši ļoti mm, aktuālajā lauka kultūra audzēšanā un tad atbilstības no, nodrošināšana un uh, zaļošana tas vēl nav galvenais, galvenā tendence, jo 2015. gads ir pirmais zaļināšanas gads, un mēs varējām redzēt aptuveni 20%. lauksaimnieku kļūdu mm, par EFA noteikumu izpildīšanu, jo zaļināšanai bija tiešām neliels uh, iespējas 2015. gadā, bet mēs uzskatām, ka ar laiku lauksaimnieki pieradīs pie jaunās sistēmas un mm, kopumā situācija uzlabosies ilgtermiņā. Tad par lauku attīstības atbalstu. Šajā desmit valstu grupā investīcijas atbalsts mm, palielina eh, ražot spēju un struktūrālās izmaiņas, un tieši mm, tāda pati situācija ir centrālā un austruma Eiropā, ka uh, lielākas uh, investīciju uh, plūsmas plūst uz lielākām lauksaimniecībām, tāpēc ir lielāks akcents arī jāliek uz vidējām lauksaimniecībām. Manuprāt, arī mazajām lauksaimniecībām nav vainas, bet problēma ar vidējo izmēru uh, Mm, tas ir eh, vi vidējais rādītājs, to visgrūtāk ir atrast īstenībā, bet nu redzēsim pēc 10-15 gadiem, kā mēs eh, mm, eh, atrisināsim šo lielāko akcentu, kas tiek līdz uz vidējām mazajām lauksaimniecībām. Tāpat arī vides pasākumi, kas rada papildu darba spēka pieprasījumu un ka tiek dota priekšroka tādām paplašinātām ražošanas sistēmām. Tāpat arī pasākumi dzīves eh, kvalitātes pasākumu uzlabošana, kas eh, palīdz eh, paturēt cilvēkus šajā reģionā un atjaunošanas veicināšana, kad nāk jaunie cilvēki. Un tas ir ļoti svarīgi. Mēs ceram, ka tas ka situācija var mainīties un ka jaunie lauksaimnieki pārņems mm, darbu. Un pēdējā lieta, ko lūdzām ņemt vērā, ir dzimumu līdztiesības jautājumu, par to ir visai neliela e, uzmanība. Es nedomāju, ka lauksaimniecībā centrālā un austruma Eiropā pietiekami tiek pievērsta uzmanība šiem jautājumiem. Kā tad rīkoties? Ko mēs redzējām, tad lauksaimniecības loma nacionālās ekonomikās krītās, arī bruto pievienotā vērtība uzlabojas, tad liela, liels skaits neizglītoto veco lauksaimnieku pamedarbu jaunieši ar labām spējām e, nav tik motivēti strādāt jomā, jo ir relatīvi zema samaksa un um, ir visai grūti iegūt lauksaimniecības no vecākiem un e, nevienmēr arī uh, to darbība ir veiksmīga, nu ir um, lielas uh, iespējas uzlabot uh, tēlu, kāds ir lauksaimniecībām. Tāpat uh, pieprasījums lauksaimniecības zemēs palielinās un koncentrācija palielinās, tāpat ir lauksaimniecību specializācija, kas ievēro pašreizējo tendenci uz lauku, akcents uz lauka kultūram, tas ir saistīts ar tiešajiem maksājumiem un arī specializētās uh, lauksaimniecības ar eh, lielajiem mm, eh, resursiem un cilvēku kapitālu. Te ir jāpiemina, ko tad mēs varētu i, i, ieteikt par tiešajiem maksājumiem, ka vajadzētu censties uzlabot eh, mm, lauksaimniecības spēju labāk piemēroties. Mēs uzskatām, ka vides un sociālo aspektu pastiprināšana lauksaimniecībā būtu liederīga, tāpat ir jāatvieglo darba intensīvas ražošanas sistēmas, e, labāk e, sadalot e, un arī nosakot galīgos ierobežojumus arī kopējam sniegtajam atbalstam un lauksaimniecības. Lauksaimniecībai vajadzētu censties uzlabot lauksaimniecību adaptēšanās spējas, cenš un to var panākt, liekot akcentu uz uh, Mm, konkurētspējīgu lauksaimniecību struktūru, tāpat pastiprinot inovācijas, arī tādi atslēgas vārdi, uh, tāpat zināšanu pārnes un sadarbība, tāpat arī uh, veicināt diversifikāciju darbiem ārpus lauksaimniecības un, iz, un mm, uh, arī uzņēmumu veidošanai un mm, atvieglot arī demografisko atjaunināšanos. Un tas, tas viss saistās un ir apkārt inovācijām, un ja kaut kas ir inovatīvs un augsto tehnoloģiju, mm, ar šo augsto tehnoloģiju elementu, tad eh, tas ir eh, labs eh, vilinājums jauniem cilvēkiem, un es domāju, ka inovācijas ir ļoti svarīgs jauniešu piesāstai, IIP arī. Eiropas inovācijas partnerība tā tad ir ļoti svarīga lieta, un mēs ceram, ka lauksaimnieku mm, piesaistīšana inovācijām uzlabosies, ka viņi vairāk to izmantos, un tad tiešām ir, mēs skatāmies uz jaunajiem lauksaimniekiem, kas varētu tiešām nodrošināt labāku KLP. Paldies par jūsu uzmanību! Dziękuję pani profesor. Paldies. Paldies, profesors kundzei, un tagad vārdu dosim mūsu, vārdu dosim nākamajam viesim. Es arī jūs sveicu mūsu vidū, Sorentino kungs. Magines kundze ir jūs uzaicinājusi. Un jūs esat ieradies, lai mūs Eh, iepazīstinātu ar savu ekspertu atzinumiem. Es redzu arī, ka mūsu video Lainenkungs, es jūs sveicu. Es arī atceros, eh, cik tiešām kvalitatīvs bija Lainenkungs ziņojums par šo. Tad nu visus sveicu mūsu vidu un tagad uh, Vārds Sorentino kungam. Priekšsēdē kungs, atvainojiet, es teikšos itāļu valodā, jo man, man ir prezentācija itāļu valodā. Vispirms vēlos pateikties lauksaimniecības komitejai, jo uh, Paldies visiem par to, ka esat uzaicinājuši mani un jū, mūs visus, lai mēs varētu meklēt šo prezentāciju. Ievedu vārdos vēlos norādīt, ka mūsu analīze ir tāda ekonomiska rakstura analīze. Tādējādi arī šīs politikas rekomendācijas attiec uz vispārīgiem principiem un ne, neatiec tik ļoti uz tiesību aktu juridiskajiem aspektiem Kad uh, man tika uzdots šīs uh, uzdevums, tad uh, šis, šī jautājuma zīme, kas ir, nos, kas ir nosaukuma beigās, man tiešām radīja bāžas un satraukumu par to, ka Eiropas Savienība tagad jau piecus gadus runā par šo, jau, par šo jautājumu. Jau 50 gadus Eiropas Savienība mēģina atbildēt uz šo konkrēto jautājumu, kas ir tagad prezentācijas virsrakstā. Vairāku gadu laikā esam mēģinājuši sniegt kādas atbildes, un pēdējos gados, kā redzēsim, arī ir mainījušies uh, šie veidi, metodas, kā var, atbā, kā var atbildēt šo jautājumu. Nu, lūk, šāda ir man prezentācijas struktūra. Es vēlētos runāt vairāk par pirmo, u, trešo un piekto jautājumu. Jo otrais un ceturtais, manuprāt, par šiem punktiem esam jau daudz runājuši un komiteja, lauksensības komisija jau uh, ir arī ļoti daudz uh, plaši par šo diskutējusi. Pirmais punkts, tā tad uh, šīs analīzes aptvērums. Un te ir viens priekšnoteikums, ko ņemam vērā, tas, ka um, kopēja lauksaimniecības politika vēr, virzās uz pilnīgi jaunu domāšanas veidu, uz jaunu paradigmu. Šī ir jauna paradigma pēc savas dabas, jo mēs tagad pārējam no tēriņu politikas uz politiku, kas balstās uz uh, regulējumiem un noteikumiem. Šajā procesa laikā kur attīstās lauksaimniecības politika, kur notiek arī tāda centralizēta intervence. Tagad ir novērojams šis bottom-up pieejams šī pieeja, kas ļoti plaši tiek izmantot lauka attīstības politikā, jo īpaši mainās arī iesaistītās puses, spēlētāji, organizācijas, kas piedalās lauksainiecības tirgos. Tagad pārējām no valsts institūcijām, kas ļoti centrāli pārvaldīja uh, kopējo tirgus organizāciju, pārējām uz kopējo tirgus organizāciju, kuru aizvien lielāku lomu spēlē privātās uh, asociācijas un organizācijas nu, starpprofesionālās organizācijas. Un tam ir ļoti nozīmīgas sekas. Nu, pirmā lieta ir tāda, kā jau mēs teicām, viņas tagad organizācijas spēlē šo centrālo lomu, un šīs organizācijas ir privāta rakstura, līdz ar to vairs nerunājam par valsts nozari, bet par privāto nozari tad arī ražoša, ražotāja organizācijas, asociācijas, un starp profesionālās organizācijas spēlē ļoti lielu lomu, un šajā analīzē mēs galvenokārt analizēsim ražotāju organizāciju līdzdalību, jo mēs uzskatām, lai varētu starp profesionālās organizācijas izveidoties un darboties, viņam ir nepieciešami ļoti spēcīgi partneri un ražotāju organizācijas var cita starpā būt ļoti nozīmīgi spēlētāji nozarē un ļoti svarīgi partneri, kurus arī vieglāk varētu identificēt. Un noteikti arī tās ir organizācijas, kas uh, pārstāv pēc iespējas lielāku lauksaimnieku skaitu šī jaunā um, paradigma, tas, kā tiek pārvaldīts lauksaimniecības tirgi, uh, šī paradigma nozīmē, ka ir nepieciešams nozarē veikt struktūrālus pielāgojumus. Tā, tie ir tādi pielāgojumi, kas uh, pretēji tam, kas ir noticis iepriekš lauksaimniecības nozarē, uh, šīm pielāgumam ir jābūt ļoti ātram jo lauksaimniecības nozares pārstāvji, operatori šodien strādā daudz dinamiskāk nekā līdz šim tas ir novērots lauksaimniecības nozarē. Tad vēl viens aspekts Šī centrālā loma, ko spēlē privātās organizācijas organizējot lauksainiecības tirgus, rada arī bāžas par konkurētspēju lauksainiecības tirgos un, protams, kā Tas viss nozīmē, ka ir nepieciešama sadarbība starp iestādēm, kas pārvalda lauksainiecības politikas un iestādes, kas pārvalda un organizē konkurences politikas. Šeit jūs redzat nelielu tādu pārskatu par to, kas tagad mainās lauksaimniecības un pārtiks nozarē. Mēs redzam, ka lauksaimniecības īpatsvars ekonomikā īpaši ieņemam vērā uzņēmumu skaitu un arī darbinieku skaitu. Mēs redzam, ka īpatsvars ir milzīgs, bet ļoti svarīgi arī redzēt un uh, secināt to, ka šī nozara nepārtraukt attīstās un uh, spēlē strateģiski svarīgu lomu. Tur spēlē šādu lomu arī jaunie spēlētāji, spēlētāji, kas ir viss, kas ir ārpus lauksainiecības nozares, piemēram, mēdīji, dažādi pakalpojumu sniedzēji. Līdz ar to šāda veida konstrukcija, tas, kā tiek veidot šī lauksainiecības nozāre un kas tik uh, uh, padziļināti mainās, jo tur aizvien lielāku lomu spēlē šie jaunie uh, spēlētāji, tātad no jauna atkārtoju, tas prasa veikt struktūrālas um, izmaiņas, un šīm izmaiņām ir jābūt ļoti ātrām mēs šajā sakarā esam izstrādājuši modeli. Lai saprastu, tad kādi varētu būt efektīvākie instrumenti, lai varētu izlīdzsvarot uh, šo um, svāras svarus, kādi tagad izveidojušies lauksaimniecības nozarē. Vispirms ir jāprecizē dažas definīcijas. Nu, piemēram, ko mēs saprotam ar šiem, šīm līgumvarām un šīm tirgusvarām, šī tirgusvara, kas ir saistīta ar konkrētu darbību, kam ir ietekme uz tirdzniecību, uz, prā, uz pieprasījumu un piedāvājumu. Mēs redzam arī ietekmi uz uh, ekonomikas labklājību kā tādu. Tālāk, ja mēs runājām par uh, tām saucamām uh, līguma uh, saistībām, tas īstenojas caur draudu um, aspektu, piemēram, liek tirdzniecību neievērot zināmas nosacījumus un apstākļus, bet tas nenozīmē, kā tiek izjauts līdzsvars ar piedāvājumu un pieprasījumu. Piemēram, es ierobežoju piedāvājumu, lai cena celtos, līdz ar to es tieši iejaucos. Vai arī, piemēram, otrādi, es bremzēju pieprasījumu, lai varētu maksāt pēc iespējas zemāku cēnu. Tad, nu, šīs Uh, šī līguma, līguma attiecības, tām nav ietekme uz kvantitāti un cenām, tām ir ietekme uz šiem draudiem, uz šo risku vienkārši neveikt tirdzniecību un apmaiņu. Ko tas nozīmē? Un tas ir ļoti svarīgi. Kamēr uh, tirgus uh, vāra vienmēr rāda šo uh, ekonomikas kropļošanu, ekonomikas samazinājumu un tad līguma attiecībās vai līguma varā nevienmēr ir novērojama konkurences kropļošana. Tur nav automātiski mazināta ekonomiskā labklājība, netiek mazināta ekonomiskā izaugsme. Un tam ir eh, visai liela ietekme, lielas sekas Jo tad, kad mēs runājām par šo līgumu vāru, līgumu attiecībām, tad, kon tad konkurences aspekti atšķiras, piemēram, no konkurences apstākļiem, kad runājam par šīm tirgus attiecībām un tirgus vāru. Tātad ir šajā uh, tirgus uh, pārvaldībā var rasties preču nepietiekamība. Te ir dažādi apstākļi, kas um, tik tieši neatiec uz lauksaimniecības nozari un pārtikas nozari, jo šajā nozarē preču uh, skaits ir ārkārtīgi liels. Tur nevar runāt par trūkumu. Ir visai liela koordinācija starp iesaistītajām pusēm, kas piedalās dažādās nozeres attīstības stadijās. Un arī aktivitātēm darbībai nav cieša saikne ar kvantitāti un cenu, bet tam ir arī daudz tāda multidimensionāla ietekme. Tas viss liek secināt, ka uh, lauksēmniecības pārtikas nozare ir jābūt tam modelim, kam ir uh, jāstiprina ir šīs bargaining power, šīs līguma attiecības un uh, nevis šīs tirgus attiecības. Tātad mūsu analīzes, mūsu analīzes centrā ir šīs līguma attiecības Mēs uzskatām, ka tas ir svarīgākais lauksaimniecības nozarē, jo tas uh, ļoti labi arī atspoguļo uh, nozares pievienotās uh, vērtības pārdali. Tālāk šeit jūs redzat, kāds izskatās šis modelis ļoti vienkāršotā veidā. Tātad mums ir piegādātājs lauksaimnieks un tad ir arī iegā, pircējs. Tad jūs redzat šajā vertikālajā slejā. Um, tur ir um, atspoguļots, um, atspoguļot pievienotā vērtība, kas rodas no tirdzniecības. Taču mēs to varam arī sadalīt trīs vēl elementos. Un viens no šiem elementiem ir šis disagreement payoff Ko tas nozīmē? Tas ir tas, ko lauksaimnieks, tātad piegādātājs, tā ir tā pievienotā vērtības daļa, ko saņemtu lauksainieks arī tad, ja nenotiek šī apmaiņa ar konkrēto pircēju. Tā tad ir tāda nodrošinātais ienākums lauksaimniekam, ko viņš saņem jebkurā gadījumā. Ja, piemēram, arī peļņu, ko lauksainīgs gūtu, ja viņš veiktu tirdzniecību ar alternatīviem pircējiem. Taču šī sarkanā slēja norāda uz disagreement payoff pircējam. Kāds, bū, kāda peļņa būtu šim pircējam, kāds ienākums būtu šim pircējam, ja viņš izmantotu kā piegādātāju citus lauksaimniekus. Šī vidējā daļa ir šī sārunu vai līguma slēgšanas mažas iespējas. Abas puses tātad vienojas par, lau, par līguma nosacījumiem, nosacījumi, kas attiec uz lauksaimnieku, piegādātāju, pārdevēju un uz uh, Uh, pircēju nosacījumiem. Un tad uh, pa vidu ir šī sārunu iespējamā mārža. Tad kāds būs gala uh, šī sārunu rezultāts? Nu, tas būs atkarīgs no vairākiem aspektiem. Tas būs atkarīgs, protams, no šīs sarunu uh, efektivitātes kā šajā tirdzniecībā abas iesaistītās puses noteiks savus līguma nosacījumus, tad kāds būs šīs tirdzniecības klauzulas mūsu piemērā, ko tas nozīmē? Tas nozīmētu, ka pircējs, kuram ir liela tātad, šī sarunu kapacitāte un viņš var noteikt spēles noteikumus, viņam šī iespēja ir lielāka nekā lauksaimniekam. Uh, Tātad viņš ir tādā spēcīgākā pozīcijā, līgumslēdzēja pozīcijā. Kādēļ? Tādēļ, ka viņam ir iespēja izvēlēties vairākus piegādātājus lauksaimniekus, viņam ir vairāk alternatīvu nekā ir lauksaimniekam. Lauksaimniekam ir jāizvēlas no nu ļoti maz pircējiem. Lūk, tāda ir situācija. Un tad arī tiek aprēķināts šis. Uh, šī pēļņa. Te ir divas tātad šīs kvotas. Sarkanā kvota, kas uh, attiecas uz pircēju, un uh, dzeltenā kvota lauksaimnieka pēļņa. Tālāk. Uh, tad kāds ir šie strateģiskie maināmie līguma attiecībās? Un tie ir galvenokārt divi. Pirmkārt, Tātad abu līgumu slēdzēju sarunu pozīcijas, tas ir lielā mēlā, mērā atkarīgs no katras puses iespējamām alternatīvām. Man, protams, būs labāka saruna pozīcija, ja man ir vairākas alternatīvas, lai veiktu darījumu. Un vēl viens uh, svarīgs Mainīgais līguma attiecībās ir šī sārunu kapacitāte, kā tiek identificēti noteikti spēles noteikumi, kādi bū, kāds būs līguma klauzulas, līguma nosacījumi, kā rezultātā tad notiks attiecīgais darījums. Nā, šajā attēlā, ko redzat tagad, mēs analizējam to, kādu lomu varētu spēlēt ražotāju organizācijas, lai izlīdzsvarotu līguma attiecības, līguma sarunas starp abām iesaistītajām pusēm, pircēm pārdevēju. Nu, lūk, šeit jūs redzat rezultātu. To rezultātu, pie kā nonācām situācijā, kur nav ražotāju organizācijas bet kur ir iesaistīti ļoti daudz lauksaimnieku un iespējams ļoti maz pircēji. Tad raudzīsim, kas notiek tad, kad uh, mēs uh, organizējam lauksaimniekus vienā ražotāju organizācijā. Kas notiek? Tad notiek tas, ka tam ir ieteikme gan uz līgumu slēgšanas sarunu kapacitāti, tam ir arī tātad ieteikme uz šo līgumu slēdzēju pozīciju. Tad kādēļ mainās šī līguma saruna pozīcija? Tādēļ, ka šis disagreement payoff lauksaimniekiem var palielināties, kad uh, jo ražotāju organizācija pie ziniem apstākļiem var vienkāršāk uh, rast alternatīvas darījumu veidus, nekā to var uh, viens pats lauksaimnieks. Arī tad ņemot vērā to, ka ražotāja organizācija nodarbojas daudz ar daudz plāšāku darījumu apjomu. Mēs vēlamies ar to pateikt, ka pateicoties ražotāja organizācijām, lauksaimnieki var rast vairākus um, pircējus, vairākas alternatīvas un var tādējādi arī dažādot savu produkciju. Tas palielina līdz ar to arī viņu uh, līgumu uh, slēdzēja sarunu pozīciju, un tad jūs redzat, ka šī sarkanā daļa arī samazinās. Kādēļ? Tādēļ, ka samazinās uh, pircēja līguma slēdzēja pozīcija un šī kapacitāte, jo pirms tam viņam bija ļoti daudz alternatīvas, jo viņam bija darīšana ar daudz dažādiem lauksaimniekiem, bet tagad viņam ir darīšana ar dažām organizācijām. Līdz ar to um, pircējiem arī šīs uh, darījumu apmaiņas iespējas samazinās. Tam ir tieši ieteikme uz uh, līguma slēgšanas sarunu pozīciju, un jūs redzat, kā tādēļ tas noslēdz vairāk par labu lauksaimniekiem Tad ir vēl viena lieta. Jūs redzat arī, ka šī horizontālā zilā daļa arī tagad pār, pār, pārvietojas uz, uz augšu. Kādēļ tas tā notiek? Tādēļ, ka ražotāju organizācija uh, nodarbojas ar tādu plašā mēroga uh, ekonomiku tirzniecību, un šīs organizācijas var sniegt arī tādus kā tirgus uh, pakalpojums, tirzniecības pakalpojums caur oficiāliem, oficiālām aģentūrām, ko nevarētu atļauties izmantot katrs lauksaimnieks atsevišķi. Un tādēļ organizācijas arī veicina lauksaimnieku tādu pozitīvo pozīciju, lai lauksaimnieki varētu paši noteikt spēles noteikumus noteikti to, ko mēs šeit saucam par sarunu um, varu vai sarunu pozīciju. Lūk, tad kā tam ir ietekme, tam ir ietekme tātad uz lauksaimnieku līgumslēgšanas kapacitāti, jo tas palielina uh, viņu iespējas izvēlēties dažādus noieta tirgus. Tam ir arī ieteikme, kas samazina, ierobežo pircēja uh, sarunu kapacitāti, jo tagad pircējam vairs nav darīšana tik daudz piegādātājiem. Tātad šī uh, partnerskats samazinās. Tam ir arī ietekme uz uh, sārunu kapacitāti, jo Lauksaimnieks tagad arī var izmantot šo organizāciju, lai varētu aktīvi arī noteikt spēles noteikums pats. Un tam ir, protams, nopietnas sekas. Šī minimāla minimālā efektīvā dimensija, kas ir ražotāju organizācijām, mazās ražotāju organizācijas absolūti neefektīvas un nevar radīt uh, šo ieteikumu, ko mēs redzam šajos trīs um, attēlos. Kādēļ tas tā notiek? Tas tādēļ notiek, ka ir ļoti daudz mazās tirgus organizācijas un uh, sniedz alternatīvas pircējiem. Tādējādi šī sarkanā slēja nemaz tik maz, eh, nes, tik ļoti nesamazinās mazās ražotāju organizācijas. Eh, nevar piekļūt eh, plaša mēroga ekonomikai, lai sniegtu nepieciešamos tirgus pakalpojumus un nu, nevar palielināt līdz ar to savu līgumu slēdzēju pozīciju. Šī minimāla efektīvā pozīcija, manuprāt, norāda uz ļoti strateģisku politisku aspektu. Tam ir svarīga šī politiskā nozīme. Tas būtu arī uzmanīgi jāpielāgo ņemot vērā, kāda ir tirgu struktūra. Te veicām arī dažādus eksperimentus, nu, piemēram, tādā situācijā, kur ir tikai viens pircējs Ja lauksaimnieki vēlas šādā situācijā palielināt par 20% savu vērtību kvotu darījumā, tad šī pievienotā vērtība, ja viņi vēlas palielināt par 20%, tad uh, te nevajadzētu būt vairāk par 60 ražotāju organizācijām. Iepretim vienam pircējiem ir vismaz nepieciešams sešas organizācijas, bet ne vairāk par ražotāju, par sešām ražotāju organizācijām, lai palielinātu lauksaimnieka pievienoto vērtību par 20%. Taču, ja iegāda pircēja tikai trīs, tad pietiek ar desmit ražotāju organizācijām, lai palielinātu par 20% pievienoto vērtību Eh, pievienoto vērtību lauksaimniekiem, tad jūs redzat, kā arī eh, dokumentā mēs izvērsām dažādas eh, simulācijas un eksperimentus, tad jūs redzat, kā tas ietekmē tiešām šo izvēles iespēju, kāda ir minimālā efektīvā dimensija, lai lauksaimnieku organizācijas tik tiešām būtu efektīvas, palielinot lauksaimnieku pie, preču pievienoto vērtību. Tad vēl viens svarīgs mainīgais um, tad, tad blākus uh, organizācijas efektivitāte ir investīcijas, kuras veids lauksaimnieku organizācijas, lai radītu alternatīvus tirgus kanālus. Jo vairāk uh, organizācija var radīt šāds alternatīvos tirgus kanāls, jo vairāk šī organizācija varēs uzlabot savu līgumu, slēgšanas pozīciju un palielinās darījumu pievienoto vērtību. Vēl viens strateģiskais mainīgais ir lauksaimnieku organizācijas kapacitāte arī sniegt uh, efektīvus uh, pakalpojumus, lai uh, varētu cīnīties pret eventuāli negodīgām praksēm. Arī spēlējot svarīgu lomu piegādes ķēdē. Pašlaik lauksaimnieki šai piegādes ķēdē visai maz pārstāvēti. O, vado direttamente forse alle conclusioni. Eccole qua. Secinājums. Mums ir secinājumi par lauksamnieku organizāciju efektivitāti. Par arīņu pēļņu, par stratēģiju kāds ir šīm lauksaimnieku organizācijām? Vispirms, ko varam pateikt? Nu, varam pateikt to, ka piedāvājumu, piedāvājumu, ko veicina šīs organizācijas, nenozīmē automātiski konkurences skropļošanu un ka uh, tirgus kļūtu neefektīvāks. Tas lielā mērā ir atkarīgs no uh, to, kā tiek pārvaldītas šīs organizācijas, ir vairāk nosacījumi, kas ir jāievēro lauksaimnieku organizācijām, lai viņi varētu stiprināt savu pozīciju līguma sarunās, bet lai netransformētu šo uh, pozīciju tirgus uh, pozīcijā vai tādā tirgus varā. Ko tas nozīmē? Lauksaimnieku organizācijām ir jābūt uh, brīvībai gan piedalīties, gan nē, jāpieņem arī visa šī kvantitāte un daudzums, ko vēlas viņu uh, biedri viņiem uzticēt, tātad, lai veiktu nepieciešamos darījumus. Tātad šie ir divi galvenie nosacījumi par efektivitāti. Kā jau teicām, tas ir atkarīgs no ļoti daudz uh, un dažādām lietām. Tātad viss ir atkarīgs, cik uh, lielā mērā ir koncentrēti šie operatori un spēlētā uzņēmuma visā ķēdē. Tas var pozitīvi arī ietekmēt uh, lauksaimnieku uh, sarunvešanas uh, nos uh, pozīciju. Kā jau mēs to redzējām, tas viss ir cieši arī saistīts no tā, cik lielā mērā uh, tad uzņē, šie uzņēmumi ir koncentrēti ķēdes augšpusē un uh, lejas daļā. Tālāk par to, kāds izskatās lauksaimnieku organizācijas, bieži vien pārāk mazas, tādēļ arī nebūs pietiekami efektīvas, lai uzlabotu lauksaimnieku sarunvešanas pozīcijas. par lauksaimnieku organizāciju, dimensiju, par tirgus kvotu. Te ļoti svarīgi arī runāt par šo centrāti. Koncentrējas ēdas augstdaļā un apakšdaļā. alla singola organizzazione produttori è abbastanza elevata. Un altro aspetto. Vēl viens aspekts. Iespējams, esam par maz par to runājuši, bet tas ir daudz šajā ziņojumā redzams efektivitāte. Esošajā regulā, esošajos tiesību aktos ir nosacījumi, kas attiecas uz konkurences atkāpi, ko var izmantot lauksaimniecības organizācijas. Taču es domāju, ka to nevajadzētu definēt kā um, nosacījumu, bet kā iespēju. Lauksaimniecības organizācijas, ja tās var palielināt efektivitāti, tad uh, tās var arī panākt šo win-win līgumu, kur labumu gūst gan lauksaimniecības organizācijas, gan uh, patērētāji, gan pircēji. Taču, lai izmantotu šīs priekšrocības, lauksaimniecību organizācijām ir jābūt visai lielai šai sarunu vešanas iespējai un spēcīgai pozīcijai. Tālāk par tirgus stratēģijām, kāds īsteno ražotāju organizācijas. Mēs jau teicām, ka ļoti svārīgs aspekts ir sarunu pozīciju aspekts. kādu lomu var spēlēt lauksaimnieki eh, šajā līguma slēgšanā? Cik liels alternatīvas eh, viņiem ir pieejams, ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka lauksaimnieku organizācijām ir jāļauj rīkoties pēc iespējas elastīgāk, lai tas pēc iespējas vieglāk varētu identificēt eh, efektīvākos tirgus kanālus Un te es domāju, ka mēs varam nākt klajā arī priekšlikuma hipotēzi, neierobežot lauksaimnieku organizācijas uz vienu produktu. Tas viss paldies. Tensione. Bardzo, bardzo dziękujemy. Rzeczywiście to już były wykłady akademickie. Paldies. Tas bija tiešām tāds zinātnisks priekšlasījums. Un tālāk uzklausīsim Jutskungu. Paldies, priekšsādātāji. Es no savas puses izteikšos pavisam īsi. Un iepazīstinu jums ar, kā tad ir komisijas skats uz akciju jautājumiem par struktūrālo pielāgošanos. Struktūrā pielāgošanās pat par sevi ļoti nozīmīga parādība. Tā ir iekļauta kā atsevišķa arī definīcija kap, uh, kalpē uzraudzīšanai. Nu, un uh, mēs skakojam, protams, kas darbojas, kas nedarbojas, bet šajā gadījumā ir ļoti daudz asimetrijas. Gan domāt par dalībvalstu situāciju, gan arī par radošanas metodēm, reģionālām atšķirībām un dažādu veidu modeļiem, uh, patērētāju ieradumiem. Ir liels atšķirības gan lauksamniecības ziņā, bet uh, vispār makroekonomikā kopumā Un vēl arī papildus ir mm, tāda liela makro uzvedība, kā to var definēt. Jo, ja skatāmies uz plašiem datiem, dažādi lauksemnieki atbild dažādi uz tādiem vieniem tiem pašiem jautājumiem. Piemēram, jaunajās lauksemniecība, eh, jaunajās dalībvalstīs ir bijusi daudz straujāk pielāgošanās. To mēs arī sagaidījām, jo Viņi arī iesaisties Eiropas Savienībā daudz īsākā brīdī, viņam jau toreiz bija jānodrošina pielāgošanās, un viņu ekonomikas arī daudz straujāk attīstās šobrīd kopumā. Tie skaties arī vēl tālāk. Arī jau Eiro, Eiropas Savienības 10 vecās dalībvalstis vai Eiropas Savienības vecās 15 dalībvalstis arī veids nozīmīgas pielāgošanās. Nozīmīgi lomas vēl ir demogrāfija, Uh, es saprotu lietas uh, arī vēl savādāk vecums. Vienīgais standārts, par ko mēs varam šeit runāt, ir tieši ir, uh, kā arī nu, dzimumu līdztiesība nav šajā gadījumā, nu, ka vairāk tam vīrieši strādā. Un pagājuši vasar, piemēram, Milānas ekspo ietveros, mēs tieši runājam arī par lauksaimniecības um, uzņēmumu saimniecību izmēru. Un arī toreiz bija secinājums, ka īstenībā e, tādā ziņā izmērs nenosaka efektivitāti. Te ir daudz citu rādītāju, arī nav tā, ko obligāti visi mazie uzreiz vidē draudzīgi saimnieko. Par ietekmes novērtējumu. Šobrīd mēs E, paskatām savu 2020 stratēģiju, par ko jau bija iepriekšējā vienošanās aptuveni desmit, pirms desmit gadiem, un tās vēlamies runāt par jaunu cenu līmeni, kas arī reizē atklāt to, ka īstenībā, nu, te ir interesanti parādības, ja. Piemēram, vietējais raksturs spēlē būtisku lomu, ne tik daudz cena. Un ja vispār nekāds tāds kopējās lauksaimniecības politikas nebūtu, tāda struktūrālā pielāgošanās notiek daudz straujāk, Un uh, koncentrācija būtu tieši vairāk tādos um, koncentrētos reģionos un vairāk tieši varbūt atstāt novērtā attālos reģionus. Par spīti pirmās prezentācijas secinājumiem mums nemaz neliekas, ka ir tik skaidra korelācija par uh, atbalstu lielajiem uzņēmumiem. Tā komisija varbūt rīkojas un tāds bija agrāk, bet tagad tā vairs nav. Mēs esam nodrošinājuši atsaistīšanu, un maksājumi mm, vairs nav tieši lielajiem vienkārši lielāki. Tagad ir daudz sarežģītāks formulas, ko mēs piemērojam. Un uh, lauku saimniecības izmērs ir diezgan atšķirīgs. ir arī milzīgas atšķirības nevis tikai par runāt par izmēru, bet arī par saimniekošanas veidiem, intensīvā vai neintensīvā lauksaimniecība, un tāpat arī milzīgas atšķirības ap atsevišķiem lauksaimniecības veidiem. Un tāpat arī atsaistītie un neatsaistītie maksājumi. Tādēļ, lai varētu palīdzēt un saprast, kā lietas varētu attīstīties nākotnē, mēs uzskatām, ka mm, tiesniecības pasliktināšanās, kur īstenībā mēs redzam, kad um, um, cenu pieaugums lauksnes produktiem ir tikai bijis kaut ko 10% caurmērā, kamēr izēja materiāliem un izēja vielām tas ir bijis daudz lielāks. Un tādēļ veidos tāds izmaksu knievlas un vajadzētu nodrošināt, ka tiek pilnībā novērtēts tas, ko saražo lauksaimnieki. Otkārt, klimata pārmaiņas. kas liek arī balstīties uz savādāku jaunu modeli, kas balstītos zināšanām. Līdz šim, protams, mēs varam balstīties vairāk uz pieredzi, bet tālāk arī varēsim vairāk balstīties uz tehnoloģiju, apmācību, kvalifikācijām. Un arī dažādo mentalitāti. Reiz arī, zinām, pretruna, ka ir arī tāda pretestība pārmaiņām precēšam līdz uh, rīcību politikas aspektiem, mēs vēlētos, lai būtu pavisam skaidra tāda izpratne par to, kādā veidā dažādos rīcību politikas aspektus piemēro. Jo nu, tam ir tieši īstenībā ietekme, tur nevar runāt par izmaksu neutralitāti. Paldies! Paldies! Powitać przedstawicieli Związku Rolników Włoskich. Nu jā, pirms dodu vārdu deputātiem, vēlos arī dot vārdu. Um, vai piedošana, es vēlos tieši sveikt mūsu vidū Itālijas lauksaimniecības pārstāvis, kas ir nu pat ienākuši mūsu zālē. Prieks jūs mūs redzēt mūsu sanāksmē. Mēs arī šodien risinām ļoti nozīmīgu jautājumu par struktūrālajām pārmaiņām. Tad ir prieks jūs redzēt. Tālāk, varbūt, ja ne diskusijas, tad katrā ziņā deputātu viedoklis tad uzklausīsim. Lūdzu, Deskungs. Paldies, priekšsādātā. Un paldies par šodienas uzrunām. un paldies īpaši par jūsu secinājumiem. Man būtu vairāk jautājumu. Vai jūs, piemēram, piekrītat, ka, ka nav šobrīd nekāds skaidrs recepts par to, kādā veidā šīs struktūrālās reformas varētu īstenot? Šī pielāgošanās tomēr ir neiespējama. Katrā valstī taču ir savādāk. Rumānijā 29% ar vien no mm, aktīvā darba spēka ir nodarbināta lauksaimniecībā, un, piemēram, Lielbritānija tikai 1,2% un pavisam ir cits valstis. Jo, kā tas var būt, kad ir jāizteno pielāgošanās valstī, kur 29% lauksaimniecībā nodarbināti un cit, kur ir 1,2%? Es pats šīs milzīgās pārmaiņas esmu pats piedzīvojis. 71. gadā es uzsāku lauksaimniecību izglītību, man bija 14 gadu. Toreiz manā pagastā bija pie, 75 lauksaimnieki, <clears throat> viens kurpnieks, un viens krokas saimnieks tātad. Un lauksaimnieki tātad visi arī strādāja un visi arī paši dzīvoja no tā, ko viņi arī ieguva. Nekāds papildus ienākumu viņam nebija. Un tad sākās lielās pārmaiņas, kur bija jāmeklē arī papildus ienākumu. Šodien, kas tad notiek manā pagastā, ir vēl divi lauksaimnieki, pilnībā, kas nodarbināti kā lauksaimnieki. Trīs lauksaimnieki, kas kas lielā mērā vēl ir lauksaimnieki, bet ir ar papildus ienākumiem. Uh, un 20 tādi, kuriem lauksamies tikai kā papildinākumu. Bet pagastā kopā īstenībā ir vairāk iedzīvotāji nekā 70. gadā, un viņi arī vairāk strādā. Jo lauksaimniecības īstenībā šodien lauksaimniecības <clears throat> ir tagad kļuvuši par dažādu veidu amatnieku mājvietām, mazo uzņēmumu mājvietām. <clears throat> Jā, paši lauksaimnieki kļuvuši par tādiem amatniekiem un uzņēmējiem. Un īstenībā tagad var teikt, ka ir kolosāli, ka mums ir divreiz vairāk darba vietu nekā 70. gadā. Līdz ar to eh, sociālās pārmaiņas ir notikušas tādā sociāli pieņemamā veidā, par to nebūtu skaļi ko kliegt. Viss ir tādā ziņā nokārtojies. Tikai jāsaprot, ka katrā Eiropas daļā varbūt ir arī atšķirīga šī pieeja, jo vieniem visa recepte visiem, viena recepte visiem nederēs. Un vēl par pēdējo referātu, ja, es te vēlētos atsaukties Viens, ka jūs sakat, mērķis spēcīgāks ražotāju organizācijas, ar to varētu atrisināt visas problēmas, nu nezinu, tad droši vien varētu būt tāds zināms ieguldījums tirgus problēmu risināšanā. Bet uh, pats es zinu, kādas izvēles ir, piemēram, piena kooperatīvas. Pēdējo gadu laikā gandrīz īstenībā divi monopols. Vācija šobrīd monopols ir divi kooperatīvi, uh, kas eh, ražo tikai divas, eh, ir ieguvuši visu tirgus daļu par vienu konkrētu siera ražošanu, ja? Un tad, piemēram, no, no kaimiņu valsts 800 tonnas ieveda pat zemāku cenu, un uzreiz viņi tika izsliesti no spēles. Un tā, ka tāda situācijas īstenībā ir, um, redziet, tas, ka jūs esat lieli, vēl nenozīmē, ka esat pilnībā uzreiz spējīgi un aizsargāti. tā kā ar eh, izmēru vien jūs nevarat nodrošināt savu tirgus daļu saglabāšanu. Nu, labi, viens arī neaizkavēšu visu, vēl arī atstāšu citiem iespēju izteikties un uzdot jautājumus. Tā kā mums, protams, būs jārisina ļoti arī interesanti intensīvas diskusijas, kādā veidā <clears throat> risināt. Pirmām mums ir daudz pārobežu uzņēmumi lauksaimniecības. Pirmām mēs skatāmies Vācijas jaunāko statistiku, no nu, arī Eiropas Savienības. 70% no lauksaimniecības uzņēmumiem Eiropā ir mazāk par 5 hektāriem. 960. 70. gadā vai 71. gadā, jā? Ja? Vajadzēja 30 stundas, lai vienu hektāru mm, hektāru labības apstrādātu, kamēr nonāca līdz graudiem, tagad tas viss tiek izdarīts vienas stundas laikā. Taču modernā tehnika pavēr neiespējams salīdzināmas iespējas. Tas nav nekas slikts. Ir tikai jāatrod īstās atbildes uz to, kādā veidā tad sociāli atbildīgi šāds pārmaiņas nu, novadīt. Paldies! Była jedna gospoda, Paldies! Padomājiet, toreiz bija viens, kro, viens restorāns, jā, un cik tad toreiz bija vēl krogu, un cik šodien ir krogu? Paldies! Paldies arī mūsu ekspertiem, kas šodien ieradās un mūs uzrunāja un pastāstīja par savu nopietno un interesanto pieredzi. Tas bija kādā ziņā interesanti. Tas liek tiešām domāt par struktūrālām pārmaiņām, kas jau reāli notiek. Skatāmies arī plašāk, kas notiek, um, kādas ir tālākās izmaiņas, cik strauji šādas struktūrālās pārmaiņas notiek. Jā, tie ir lieli jautājumi. Tagad uzklausījām arī Deskungu, kurš runā par savu pieredzi no sava pagasta līdz mūsdienām. Jā, bet runāsim par arī tirgus daļām un kvotām, kur atšķirības ir milzīgas. Ja mēs skatāmies, kas notiek vienam arī citās pasaules daļās - Austrālijā, Jaunzēlandē, ASV, tur ir pilnīgi savādāka situācija. Mums jāsaprot, kā īsti notiek un kā mēs savukārt varam uzlabot situāciju un ko varētu dot arī ražotāju organizācijas, par ko runā arī mūsu cienītais profesors. Lauksaimniekiem izdevies Itālijā saglabāt arī tomēr vēl efektīvu darbu, pat ja viņi ir ļoti mazi lauksaimnieki, jo viņi ļoti efektīvi darbojas tirgū. Es domāju, profesor kungs ļoti labi zinās, par ko es runām, jā, ja? par um, Tronte Valzāno. Tur ir īstenībā pff, pat viens pusotra hektāra daudziem ir tikai zemes. Un vienalga viņi spēja konkurēt. Un nodrošina eksportu apjomu kopumā vairākos simtus miljonus eiro. Tā ka viņi norēģējuši vienkārši uz konkrētu pieprasījumu un to sniedz šādu piedāvājumu. Bet kā varētu nodrošināt uh, arī labāku pielāgošanos? Tālāk, Anjokungs. Paldies! Trīs lietas. Katram komentāram, tātad katram profesoram. Par Nīderlandes situāciju. <clears throat> Jūs sacījāt, protams, šī dinamika par to, kā uzņēmumi, lielie uzņēmumi kļūst ar vien lielākie saimniecības, bet ir arī tā, kā, ja piemēram lauksaimniekam divi dēli, viņš paliek abi divi strādā, viņā arī saimniecībā, Savukārt, tad jau mazdēli, kad vēlas iesaistīties, var rasties problēmas. Un parasti risinājums tad ir, kad jūs sadalat lauksaimniecību. Tad īstenībā, tad īstenībā gandrīz kļūst trīs līdz četras saimniecības vecās vietā. Tad ir tā, lūk, pretējā dinamika, kas notiek. Un īstenībā mazie lauksamnieki atbalsta lielos. Kādā veidā? Piemēram, mazie ir gatavi ļoti rūpīgi pievērsties daudziem citām detaļām, strādāt, piemēram, pie lopa audzēšanas. Savukārt lieliem ir daudz satruns. Mazie savukārt ir gatavi iedzināties detaļās daudz vairāk. Lielam jādomā par lielām platībām, maziem vairāk par eh, konkrētām detaļām. Tā ka lielajiem, protams, ir jādomā par to, kādā veidā ir jāražo piec lielos apjomos, bet tā daudzām detaļām viņiem ir nepieciešama atbalsts. Un tur tieši pieredzējis mazs lauksamnieks var arī saspēlēt, sad, sadarboties ar lielo ražotāju. Situācija īstenībā ļoti strauji mainās. Austrum Eiropā, kur pēc pārējais no padomu režīma, te ir jauns ir situācija. Es nesen nesaukos tik daudz par lauksamnieku vecumu. 78. gadā, kad biju students, jau visu laiku bija um, bažas par to, ka lauksemnieki noveco. 58 gadu vicējais rādītājs uh, vecums, jā. Ja? Vai teica, visiem jārīkos nekavējuši, lai vispār neizbeigtos lauksaimniecībā finotā karalistē. Valdība nereaģēja, neko nedarīja. Un tagad interesanti, piram pirms gada es dzirdēju, ka jūs zināt, kāds ir lauksaimnieka vidējais vecums ir 57 gadi, ja mēs tādu neko nerīkosimies, tad mums būs tūlītie katastrofa. Nu, lūk, to es atkal dzirdēju pirms gada, tieši tā pat situācija, tā ka nevajag satraukties par niekiem. Te situācija atrisināsies pat no sevis. Tālāk. Jūs arī sacījāt, ka lauksamniecība pat par sevi nav ko diezko seksī un nav pievilcīga, un jaunieši varbūt izvēlas darīt citas lietas. Bet gan jau tik traks nebūs. Par beidzamo uz um, prezentāciju no Itālijas. Jūs šausmīgi daudz ko sacījāt, ja? kas varbūt teorijā ir, bet praksē, un es apšaubu, ka tas darbojas. Jūs runājat par uh, jūsu pārliecināšanu, jūs smaksaru sarunās. Labi, it kā jums ir lielas ražotāju organizācijas. <clears throat> tas ir viens, un ja viņi, piemēram, visi vienoti un nepieņem zemāku cenu, tad īstenībā tieši varbūt pat ārpus iesaistās citi, kas ir gatavi tomēr paņemt šo tirgus daļu, jo viņi ir gatavi parakstīties tādiem noteikumiem. Tā ka nav jau tā, ka jūs kontrolējat savu daļu un domājat, ka atrisina problēmas. Piemēram, jūs taču nevarat apturēt pienu vai um, olu pērēšanu ciklu. Tur īstenībā nu, lietas ir, kas notiek, un tas, ka jūs esat liela organizācija, jau nenozīmē, ka satrisināt visas problēmas īstenībā prakstā līdz to lielām organizācijām rodas liels problēmas. Un uh, mums tas ir bijis. Milzīgas organizācijas, ja, piemēram, ir izsludināt streiku, tas nekad nedarbosies. Tas nav iespējams, ka viņi visu pēkšņi aptur ražošanu. Gal galā ir mums jādomā par arī atsevišķiem konkurences grozījumiem, pat konkurences noteikumiem, kas neļauj darīt, piemēram, tādas lietas streikot. Lai kā arī mēs rīkoties, vienmēr būs kādi sarežģījumi. Piemēram, Argentīnā uh, lauksamnieku streiko. Bet tikai tad jau, ka viņi ir panākuši to, ka visa raža novākta, jā, piemēram, kukurūza un soja. Un tad viņi jau ir, kad noliktavās, tad viņi var sākt streikot, lai cīnītos par cenu. Nu, lūk, tik daudz no manis daži komentāri. Paldies! Mazaukungs, paldies priekšsādātāji! Ja mēs atgādinām, ka šodien jau mēs darbojamies 21. gadsimtā, nu īstenībā KLP nekas labs nav bijis, īstenībā viņi tikai ir uh, iznīcinājuši lauksaimnieku. Paskaties, kas ir bijusi Beļģijā. Pirms 30 gadiem Eiropā, īpaši Francijā, uh, bija pilnīgi cita un tagad tā ir degradējusies. Īpaši domājam par ražošanas apjomiem un arī situāciju. Tālāk, Krievijas embargo, starptautisko organizāciju ietekme. Un KLP kopumā, nu, Tas vispār ir bijis katastrofa. Tālāk, administrīvās loga pieaugums. Un es tiešām gadiem jau sekoju šai situācijai. Un mana paša lauksaimniecība, nu, vienkārši mēs, mēs neatbalstām šādu vispār pieeju. Labi, tālāk bija runa par KLP vienkāršošanu. Bet faktiski ir bijuši vēl tieši papildus likumi, kas tikai pieaudzējuši birokrātiju. Un otrajā pīlārā, kas tur parādās, tā otrais mērķis, ja, tas viss ir izgāzies. Tālāk, ja mēs skatāmies arī reģioni un valstis, nevar nodrošināt kohēziju un um, plašāku iesaisti. Un mēs vēl redzam, ka nu, struktūrām reforma paredzētājs finansējums neno, ne, nenostrādā. Tas viss nenotiek, un jūsu kopīga lausienas politika pilnībā izgājuši. Paldies! Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, ik heb een. Eh, Paldies, priekšsādātāji. Man ir jautājums Vanden Pluha kungam. Eh, ja mēs runājam par Nīderlandes lauksaimniecību un lauksaimniecību konkrētāk. Mans jautājums ir par ģimenes lauksaimniecību un industriālo lauksaimniecību, šo pretnostatījumu, kādā virzienā mēs ejam. Un eh, es atvainojos, vai jūs varētu lūdzu atkārtot, eh, saka priekšstādātājs acīm redzot tehniska problēma vācu valodas kanālā. Jā, es atvainojos. Tātad mans jautājums bija par to, ka jā, ir skaidrs, jūs runājat par m, mm, piena procentiem un par m, mm, cūku audzēšanu, bet m, mm, izmaksas Nīderlandē ir trīsreiz lielāks nekā Vācijā, piemēram. Un mans jautājums ir, kā jūs saskatāt Eiropas lauksaimniecības nākotni un arī kāda ir ģimeņu lauksaimniecību nākotne un vīdes aspekts. Es vēlētos uh, uzklausīt viedokli par to, jo ir daudz ģimeņu lauksaimniecību Nīderlandē, kuras tas varētu ietekmēt. Paldies, priekšsādātāji. Tarantino kungs. Pensu, ka jāņem. Viens jautājums. Skaidrs, jā, ka, protams, lauksamnieku koncentrācija nozīmē, ka viņiem ir labāka uh, līgumslēgšanas pozīcija arī kooperatīva, jo tādēļ ir izmantota vairāk nekā simts gadus atpakaļ arī manā reģionā. Tas tā ir. Bet jā, es domāju, ka esam arī šeit, lai mēs varētu runāt par to, kā labāk pārvaldīt KLP, lai uzlabotu situāciju. Nepieciešams īsta atbalsts lauksaimnieku organizācijām. Un tas ir tikai tagad šķiet augļu dārzeņu nozarē, kur ir šis atbalsts, bet citās lauksaimniecības nozarēs tas tā nav. Jūsuprāt, kā varētu uzlabot šo situāciju arī dārzeņu augļu sektorā? Es nāku no reģiona, kur augļi un dārzeņi tiek ražot ļoti lielā apmērā. Arī mums tur ir lauksaimniecības organizācijas, bet ja mēs runājām, piemēram, par izplatību, tad uh, Viņi strādā daudz ātrāk nekā mēs. Jūs, jā, runājāt par uh, šīm iesaistītajām pusēm, kas pārvalda konkurenci. Šī lauksaimniecībā, kad tiek tā kontrolēta šī tirdzniecība, bieži vien uh, tur notiek tādas koncentrācijas, kas vispār vairs neļauj lauksaimniekiem uh, spēlēt vienlīdzīgā spēlē. Iespējams, ka arī šeit lauksaimniekiem būtu jādara, jāizgudro vēl kas cits, nevis tikai lauksaimnieku organizācijas. Mēs jau runājam arī par šiem konsorcijiem. Dažās nozarēs sektoros tas tiešām varētu būt uh, efektīvāk, jo konsorcija krietni lielāki par lauksaimnieku uh, organizācijām. Vai jūs varētu iedomāties, piemēram, konkurēt spējas uh, jomā? ka lauksaimnieki varētu koncentrēties, organizēties vēl lielākās organizācijās, asociācijās, lai varētu atbildēt uz lielo tirgoņu, lielveikalu um, uzspiesto konkurenci. Paldies, Kanagan. Paldies, priekšstādātāji. Ļoti interesanti tas bija un īpaši es vēlētos koncentrēties uz ražotāju organizāciju jautājumu un to, kas ir mm, izdarāms saistībā ar to, ar ko ražotājs saskaras un to izmēru, un saistībā ar to, ko jūs iepriekš minējāt. Es domāju, vai jūs tiešām godīgi to domājam. Īrijā ir lauk, gaisa mm, mm, avio sabiedrība Rainer, kas cenšas izmantot savu dominējošo pozīciju zemes gabalu un jūs varat eh, nolīdzināt laukus un uzcelt kaut ko vietā, bet ražotāju organizācijas it kā uh, cenšas uh, parādīt, ka viņi vēlas būt piegādātāji, bet kas ir tīsi praktiski no amatniecības mm, skatu punktu. Un uh, dzirdēju, ka apvienotā karalista ļoti spēcīga likuma šajā jomā, bet ko var tieši darīt, lai mm, minimizētu šo cilvēku īpatsvaru, vai tas būtu um, gaļas ražotnes, vai lielveikali, vai lielas piensaimniecības, ka, ka ko darīt, lai samazinātu to izmēru, jo bija ļoti interesanti, ko uh, runātāja minēja par to, ka viņi ļoti labi redzēja pēc uh, stāvvietas, uh, kas cilvēki pie, kāda cilvēka piedalījās uh, sanāksmē, ka lauku kultūrās bija tādi uh, bagātāki cilvēki un savukārt piena nozarē un lauka attīstības jomā bija netika uh, lepnas mašīnas, bet ir tādi cilvēki, kuriem pat vispār privātā lidmašīna ir un ka cilv vienam cilvēkam bija šis uh, mm, privātā lidmašīna bija tāpēc, ka tā, to bija iespējams iegūt no mana rajona, no lauksaimniekiem, un nekad nebija iespējams to atgūt atpakaļ. Un kāds jūs ierosinājums saistībā ar to, ka Goliāta kājas, Goliāts tiek uzvarēts, un kā to, kā to panākt? Un es dzirdēju, ka ļoti spēcīgs konkurences likums apvienotajā karalistē, bet dzirdēju, ka tur reāls konkurences nemaz nav. Un, piemēram, kad kad eh, ir piedāvājumi un nav tik liela konkurentspēja, netiek, eh, net, nenotiek eh, pietiekama liela uzraudzīšana, tad ir pretruns ar konkurences likumu. Manuprāt, šo likumu vienmēr izmanto tā, lai sagrautu mazos lauksaimniekus un uzlabotu lielo situāciju. Un ko tad darīt, lai, nepārk, lai nepārkāptu lieliskos Eiropas Savienības likumus? Paldies! Hvala lijepo gospodine predsjedniče. E, ja bih e, uputila pitanje. Paldies, priekšsādātāji. Jautājums Aniko Juhas kundzei. Pētījumā nebija iekļauta Horvātija, un kā tev reizi, un es jau esmu vairākas reizes norādījusi, ka Horvātija ir Eiropas Savienības e, dalība valsts, un tā ir jāiekļauj pētījumā. Jūs minējāt to, ka lauku iedzīvotāju vecums palielinās. Es vēl pievienotu nabadzības problēmu, ka vecā gadagājuma cilvēki vēl arī nabadzīgi e, lauku rajonos. Un Horvātijā mēs redzam, ka dažiem ir jāiztiek par 50 e, e, līdz 70 eiro lielu pensiju, kas ir uh, nepietiekami, lai eh, nosaktu pamat vajadzības ģimenēm. Un kad pētījāt šo segmentu, varbūt jūs ievērojāt to, kā jaunās dalībvalstis un to valdības risina šo cilvēku pensiju problēmu. Vai ir kāds īpašs modelis viņu pensijām, vai ir kāds uh, nacionālās pensijas minimālais līmenis lauksaimniekiem? Lai viņi varētu uh, dzīvot cieņpilnu dzīvi mm, šajā uh, vecākā gadagājuma posmā. Es gribētu runāt tiešām par struktūrālām pārmaiņām. Tas, ko sacīja Deskungs, arī lietas, kuras mēs varam apturēt Dažas valsts varbūt nespēja vienkārši vēl laikā visam pielāgoties. Bet, nu, ir labi, man ir pieredze pa Bavāriju, bet arī daudz citas valstis, kurā varbūt visi nosacījumi ir pret lauksamnieki. Viņi nemaz nevar nodrošināt papildus ienākumus. Tā kā no Eiropas Sanības puses būtu jādomā tiešām par tādu lielāku atbalstu. Un ir jānodrošina tikai tad, ja jūs runājat par situāciju, kur jums ir reāli iespēja atrast citus ieņēmumus. Mēs it kā runājam par struktūrām formā, pārformā, reformām, kas viss būtu ļoti labi. Ja tikai lieta, ko jūs sasniedz zināmu apmēru, izmēru, tad jums arī vieglāk pielāgoties. Bet ko Vācijas pieredze liecina, mēs redzam, ka lielie uzņēmumi, īpaši Austrumvācijā, šobrīd ir vairāk atkarīgi no Eiropas atbalsta maksājumiem nekā mazie laukuma uzņēmumi, kas ir daudz diversificējušies un spējuši labāk pielāgoties un arī spēja nodrošināt sev cits alternatīvs ieņēmums. Tādēļ arī vajadzētu domāt par Eiropas atbalstu um, ar skaidriem nosacījumiem, ka jā, ir jābūt arī papildus diversifikācijai un papildus ieņēmumiem. Bet atskaits punkts vienīgais, atskaits punkts, jā, ir reālā saražotā vērtība. Jo tādā ziņā šeit nu ir liela kritika jāizsaka Jo ne jau te mēs skatāmies reāli, uz ko mēs varam sarežģot un iegūt, bet īstenībā kādā veidā tikai pielāgoties, un tas īsti nav pareizi. Un tie, kas ir gribējuši nodrošināt liberalizāciju un domāt par arī globāliem tirgiem, jāatzīst, ka varbūt viņi nav likuši visu uz pareizās spēles. Jā, tur ir jādomā vairāk par diversifikāciju, nevis par izmēru. Paldies. Thank you very much.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 Men, øh, godt. Ja, hvad, er det ved at være i orden, eller hvad? Is it English? No? Jā, tagad ir kārtībā. Tāda būs tulkojums. Prese. Tādēļ mums jādomā, lai tās darba vietas mm, tiktu saglabātas. Ja, piemēram, ja mēs domājam par lauksaimniekiem, mēs atrodamies tādā konkurencē globālā tirgū. Ir, un līdz to izšķirošais nav viss tas jūsu saimniecības lielāms. Mm, jo šodien bija ļoti daudz dažādu kritēriju, kurus visnībā mums ir jāņem vēl papildus vairāk. Tādēļ mums, Eiropas Savienība, Eiropas komisija īpaši, būtu jāpievēršas eh, visdažādākiem noteikumiem, kas šobrīd spēkā. Eiropas mērogā, nacionālā mērogā ir daži veidi arī nokālie papildus maksājumi, tālāk vides saistības, kas arī rada papildus izmaksas. Tādēļ mums tomēr būtu jānorošina vienādi noteikumi visiem. Tādēļ lūk šis jautājums, kā varētu nodrošināt identiskus nosacījumus visās Eiropas Savienības valstīs, lai varētu nodrošināt vienādu konkurenci pasaulē. Un nodrošināt to, ka gan lieli, gan arī mazi uzņēmumi tomēr rēģē un viņi ir spējīgi darba, darboties uz vienādiem noteikumiem. Piemēram, mēs zinām, ka Vācijā jums ir iespējas ar vienu izmantot zināms auga aizsardzības līdzekļus, kas jau citās, piemēram, valstīs kā Dānija ir aizliegts. Un arī domājot par um, dīzeļu motoru radītām emisijām, ja, tur ir Dānijām ir ļoti no, stingri noteikumi, kamēr citās valstīs daudz vienkāršāk. Mums līdz to jāinvestē jaunos uh, uzņēmumos, un tur izšķirošais nevis ir mazs vai liels uzņēmums, bet valsts noteikumi. Paldies! Bogoviča kungs. Paldies par doto vārdu priekšsādātāji. Kad mēs runājam par lauksaimniecības modeļiem, manuprāt, kļuva skaidrs, ka ir miedarbība starp lauksaimniecības izmēru un darbībām, kādas tur var veikt. Ir dažāda veida lauksaimniekošanas veidi, kas ir tikuši radīti un kas noved pie diversifikācijas. Es domāju, ka šis process tikai turpināsies, jo uh, zeme ir uh, ierobežota uh, prece un mēs nevaram turpināt mūžīgi, bet ir dažādas iespējas. Es pats nāku no Slovenijas un es visai uh, Nu, viegli varu apgalvot, ka ir arvien vairāk jaunieši, kas eh, vēlas eh, dzīvot tuvāk dabai, ir eh, tuvāk noskaņoti bioloģiskai lauksaimniecībai, atbalsta īsas piegādes ķēdes un mm, atbalsta vietējo ražošanu un arvien vairāk redzam tādus kombināciju ar lauksaimniecību un sociālo uh, atbalstu, palīdzot cilvēkiem ar invaliditāti. Es domāju, ka mums ir jāpako, jāpakāpjas nos no šīs eh, klasiskās eh, ainas, ka ir koncentrēti dažā, eh, koncentrēts viens stils. Es domāju, ka mums ir jāvirzās pretī diversifikācijai un mm, jāmeklē iespējas radīt jaunas darba vietas lauksaimniecībā. Paldies! Tagad akju Paldies priekšsēdotāji, ka otro reizi var izteikties tā kā Makarni kungs um, pieminēja manu vārdu, bet mm, viņa teiktais nebija precīzi. Piemērs, ko es minēju par lauksaimniecību, par konkurences mm, šo likumu, uh, ir mm, atšķirīgs, jo bija divi mm, lauksaimnieki, divi uzņēmumi, kas uh, apvienojās apvienotajā karalistē. Un, uh, Iestādes teica, ka nē, jūs nevarat apvienoties, jo jūs esat pārāk lieli, jūs mm, varat padarīt augstāku cēnu eh, patērētājiem, tāpēc mēs jums liekam atsaistīties, un tas tad arī notika. Nu, tad man būs eh, lūgums. Es lūgšu ekspertiem atbildēt uz uzdotajiem jautājumiem. Tam atliek 15 minūtes katram ekspertam. Totāli, totāli, totāli, yes. Totāli, totāli. E, Opšičini. Tad katram īsumā 5 minūtes, kopā 15. Un vēl Es vēlētos arī paskaidrot um, šo situāciju par KLP, uh, ko veidojam tādu, kas atbalsta lauksaimniekus. Īstenībā jau šobrīd tā situācija, ka lauksaimnieks spēja vispār strādāt un turpināt darboties tikai pateicoties KLP. Jā, ir ļoti darbietilīgs process, un mēs zinām, kas ir Eiropas dienvidos, un tāpat arī daudziet citur. Bet, nu, ir, protams, arī atšķirīgi, ja, vai jūs esat graudkops vai lokops, vai sažēlēt pienu vai gaļu. Un daudz ārējo nosacījumu, kas to visu nosaka. Šo visu ietekmē ļoti tieši. Arī mm, tas ir saņem vērā veidot lauksaimniecības modeli. Kādreiz, kad bija skaidrs, ka viss bija pārskatāms un bija tikai jūsu atbildība, bet līdz ko ir ārēji ietekmes faktori arvien nozīmīgāki, nu tad līdz to zaudējam um, šo drošību. Un Eiropas lauksaimniekiem ir jāsver, protams, iet kopsoļa laiku, sādāk viņi zaudēs tās pozīcijas. Tādēļ lūk ir jautājums, kāds atbalsts, kāds atbalsts lauksaimniekiem būtu vislabākais. Arī domāt par vīdes pārmaiņām. Jo šobrīd jau redzam, ka mazie lauksaimnieki sabiedrībā kopā dod ar lielāku drošības sajūtu. Bet viņi nespēja nodrošināt lielu darba efektivitāti. Un bieži vien gūt ieņēmumi nepietiekami. Varam jau, protams, arī teikt, ka ļoti skaisti, ka ir mazās lauku saimniecības, un tas viss ir tik skaisti, ka laukos tā viss vēl turpinās, bet viņi nespēja nodrošināt šo visu, sev iztiku. Tādēļ, vai jaunie lauksaimnieki vēlēsies turpināt strādāt mazās lauksaimniecībās? Nu, es zinu, ka nē, bet vārds jums. Thank you again, uh, Chairman. Lielas paldies uh, priekšsēdētāji par doto vārdu. Dzirdēju, kā Eiropas no Eiropas komisijas parasti tiek teikts, ka izmērs nav būtisks, bet eh, papētīsim sīkāk. Jā, no vienas puses un praksē, eh, lauksai, kad lauksaimnieki nodarbojas ar uzņēmumu darbību, jā, izmērs vairs nav tik svarīgs. Delegācijas Kastro Bogovičs, Dormans, Hauslings mm, to atzina cilvēki, ir atraduši praktiskus risinājumus. Viņi ir veikuši diversifikāciju, darbojas vairākās aktivitātēs, attīsta zemu izmaksu lauksaimniecību, ved, izveido jaunas iekārtas, lai pārstrādātu produktus lauksaimniecībā un atrastu jaunus tirgus, ir plaši risinājumi rasti, un es dokumentā izstrādāju 11 dažādas stratēģijas, kuras praksē izmantoju, lai izveidoju, ien, lai būtu iespējams rast ienākums neatkarīgi no izmēra. Tā nav lielākā problēma. Cilvēki ir atraduši risinājumus un par tiem iestājas. Problēma ir lauksaimniecības politika. Kop kopīgā uh, lauksaimniecības politikā tur izmērs ir svarīgs, jo te ir tāda savādā situācija, ka tiešie maksājumi nonāk uh, lielākajās lauksaimniecībās. Un varu jums garantēt, ka būs ļoti spēcīgs uh, spiediens Eiropā, lai daļēji turpinātu šādu sistēmu pat pēc 2020. gada apvāršana. Esmu pārliecināts par šādu spiedienu joprojām otrā pīlāra politikā par eh, lauka attīstību, tur ir eh, ierobežojums, ka nevar atbalstīt pluriaktīvas, ja daudz darbību lauksaimniecības, kas ir relatīvi mazas. Līdz ar to var teikt, ka diezgan daudz diskriminācijas un atlases šajā politikā. Nu, tas mums ir skaidri jānorāda, jo tur būtu nepieciešams veikt drastiskas izmaiņas. Un par priekšsēdētāja jautājumu, kur nonāk atbalsts vīdes elementam, konkurences veidošanai, eh, ražošanas veicināšanai. Es teiktu, ka risinājums ir, ir redzams jau praksē, ka ir dažādi lauksaimniecības veidi Eiropā, kas ir gan konkurētspējīgi, gan arī videi draudzīgi, gan arī uh, spēj daudz ražot, it īpaši, ja mm, paraugās uz jaunajām uh, Eh, šīm institucionālajām ekonomikām, ka augsta līmeņa ražošana var tikt veidota neobligāti plašā apjomā ražojot, un politikā vajadzētu iestrādāt vairāk šos elementus, tos ņemt vairāk Šraireres kundze izvirzīja šo dilēmu starp ģimeņu lauksaimniecībām un lielajām industriālajām lauksaimniecībām, kas parādās. Jā, tā ir īsta problēma. Vispirms tāpēc, ka Eiropas ietvaros arī Ukrainā, Magribā, valstīs, Etiopijā, Senegālā e, varat redzēt ļoti lielas korporatīvās lauksaimniecības, kas apvienojās un tur 1200 apūdeņotus hektārus ražošanai. Un tāpat arī Rotterdamā ļoti daudz, un tā ir tāda jauna veida konkurence, kas apdraud ģimenes e, lauksaimniecība Eiropā, bet e, te ir šī problēma, ka šāda veida milzīgās lauksaimniecības arī var parādīties e, Eiropā, tā kā ir divi uh, faktori, ka bankām ir reāla uh, Uh, zemes uh, īpašum, īpašumi, un no otras puses ir uh, ne lauksaimniecības uzņēmumi, kas ir guvuši mm, peļņu un kas grib gūt peļņu investējot lauksaimniecībā, un tas beigu beigās var ievest Eiropā ļoti lielas lauksaimniecības, kas Mm, sniegtu lielu e, būtisku triecienu ģimeņu lauksaimniecībai. Un tā ir reāla bīstamība, ka nākamā KLP būtu jāveido domājot par e, ģimeņu lauksaimniecības aizstāvēšanu šajā agresīvajā jaunajā kontekstā. Un, um, man bija tā iespēja iepazīties ar uh, Eiropas parlamenta 2016. gada 4. februāra rezolūciju par mazo lauksaimniecības eh, uzņēmumu nākotni, un tur jau jūs ļoti precīzi to visu noformulējāt, bet tagad tas ir jāīsteno praksē, diskusijās par eh, nākamo KLP. Paldies! Hey, eh, Mr. Pressel, I have a question to Mr. Pressel. I have a question to Mr. President. Ah, okay, e, sorry. Ja byłem autorem tego raportu o małych gospodarstwach. Profesor Kungs. Es biju referents jautājumā par maziem lauksaimniekiem. Un toreiz īstenībā mums bija tāda vienota izpratne. Tālāk <clears throat> parādījās izmaiņas kalpē, un pēkšņi vairs mēs neesam viens prāt šajā jautājumā. Bet tāds vārds profesors kundzei. Vispirms eh, ir liels pagodinājums būt šeit pie viena galda ar tik ļoti svarīgu dokumentu, svarīgas rezolūcijas autoru. Tas tiešām ir pagodinājums, un es esmu priecīgs, ka varu sniegt savu ieguldījumu un palīdzēt pievērst parlamentu uzmanību šiem jautājumiem. Jūs ļoti labi izcēlāt un iezīmējāt to, cik svarīgas ir mazās un vidējās lauksaimniecības pārtikas drošībai, nodarbinātībai, vīdes jautājumiem. Un interesanti ir tas, ka nesen iepazinos ar līdzīgu rakstura ziņojumu, ko izstrādāja ASV senāts, un, un tur argumenti ir ļoti līdzīgi Un tad mēs redzam vienu no trūkumiem. DG Agri, ka ir pārāk liels akcents uz eksporta lauksaimniecību, un tas mm, nozīmē, ka ir nepieciešams liels konkurents spējīgas lauksaimniecības, bet pietiekami netiek domāts par reģionālajām ekonomikām un mm, vajadzībām, kas tur ir, un dinamikām, kas tur var rasties. Līdz ar to kopaina mainās, ka vidējās un mazās lauksaimniecības nav problēma, bet Eiropas galvenais trumpis. Dziękuję. Paldies. Thank you. First, uh, about Croatia. Profesors kundzei vārds, jā, par Horvātiju. Nav tā, ka mums būtu kāda nepatika pret Horvātiju, tā ir līdztiesīga Eiropas partnera, bet uh, lieta tāda, ka periodā, kurā mēs veicām pētījumu, nebija statistikas dati par Horvātiju, un es ceru, ka nākamajā reizē būs iespējams to iekļaut par uh, eh, paauģu ciklu. Tas viss tur parādās, un tas arī tiks atrisināts. Iespējams, ka 70. Eh, gados pēdējo reizi tas tur bija, bet tagad uh, ir izmaiņas, nu katrā ziņā es to savā profesijā redzu nu, lauksaimniecībā un to, cik svarīgi ir dati un kā mēs tos izmantojam, kas, kam tie nepieciešami, kādas zināšanas mēs iegūstam no tiem un kā tas palīdz pieņemt lēmumus lauksaimniecībā, politikā. Un es uzskatu, ka tas arī ir paauģu jautājums, ka Te nav runa tikai par to, ka nomainās paudzes, bet arī tehnoloģiskās izmaiņas un paudžu maiņa ir lietas, kurām mums jāgatavojas, un ja mēs negatavojamies, tādā gadījumā šī, eh, šīs atšķirības un rops starp eh, Rietumu Eiropu un Austrumu Centrālu Eiropu paplašināsies. Tas ir eh, tas, ko vēlos akcentēt par lauksaimnieku rīcību, ka tā nav pietiekami pievilcīga. Tā tas ir, tas ir fakts. Un es cenšos e, jums to mm, pieminēt, tāpēc, ka ir nepieciešams e, reklamēt lauksaimniecību, ka tā var būt pietiekami uh, moderna, stilīga, konkurētspējīga, kā jebkas cits, un ja ir labi piemēri citās valstīs par to, kā to stimulēt un uh, Mm, reklamēt, ka tas varbūt arī ir mm, aspekts, ka, kuram jāpievērš uzmanība KLP, ka mēs varam padarīt to tādu modernāku. Un tad vēl viens aspekts ir vienkāršošanas, ka beig beigās lietas tikai beigās sarežģās. Nu, lūk, tas, tas tad arī viss. Un tāpat man radās iespējas šajā telpā, ka mēs tad, kad izstrādājam stratēģijas. Es pati esmu trīs reizes piedalījusies stratēģiju izstrādē uh, Ungārijā, uh, pārtikas drošībās jautājumos un lauku attīstības programmā manā institūcijā un pēc piecu mēnešu intensīvām pārdomām un situāciju analīzes vienmēr pienāk brīdis, kad mm, mērķis ir uh, atrisināt visas problēmas. Un man arī šajā telpā bija tāda sajūta, ka mēs cenšamies atrisināt visas problēmas. Gan mazās, gan lielās, bet pēc dažiem mēnešiem ir šī sajūta, ka ir ļoti labi, ja ir nu, mērķis, konkrēts mērķis, bet labāk ir sadalīt mērķus, kur, mazākos, kurus mēs varam sasniegt eh, praksē. Un es domāju, ka paud, paudzes tehnoloģija mm, eh, un dati mm, ir eh, tas, kur mēs varam to sasniegt. Un tad vēl par la, nabadzību laukos. Es nezinu, kāds varētu būt risinājums, bet es zinu, ka tā ir problēma. Tā ir problēma, jo cilvēki, kas ir iestrēguši nabadzīgos lauku reģionos, nevar e, paši sev palīdzēt, viņi pat nevar pārcelties uz pilsētām savas nabadzības dēļ. Tā ir reāla problēma. Es nezinu, kāds varētu būt risinājums, bet ceru, ka KLP tiks ņemta vērā šī problēma. Paldies! Dziękuję. Żeby zrozumieć przekształcenia w rolnictwie krajów Europy Środkowo-Wschodniej, to trzeba pamiętać, że tam. Ja, ir tā, ka daļai mēs lietas varam saprot, saprot, jo šobrīd saprast varam, bet ir jāsaprot, kā, protams, mums bija arī tā kā padomu sistēmas ietveros. Polijā šīs pārmaiņas notika lēnām. Bet Polijā, protams, bija tā, ka daļa, lielākā daļa bija privāti un <clears throat> privātā daļa bija privāta un valsts daļa bija mazāka, bet jebkurā gadījumā pārmaiņas bija ļoti sarežģītas. Un tā jums, profesora kungs, vārds pēdējais 5 minūtes. Grācie, prezident. Paldies, priekšsēdētāji. Pateicos visiem par izteiktajiem jautājumiem, bet, nu, protams, atbildes nav tik pašsaprotamas. Nu, te izskanēja viena ļoti laba, ļoti svarīga doma. Kā tirgus uh, organizācija varētu būt kā, nu, sava veida amortizētājs starp uh, struktūrālo attīstības procesu, kas ir ļoti ātrs un dinamisks, kas ir uh, ārpus lauksainiecības kā tādas un uh, struktūrālās pielāgošanas eh, process, kas ir daudz eh, lēnāks lauksaimniecības nozarē, kur mēs redzam, ka eh, mazās šīs vienības un saimniecības joprojām ir aktuāls un arī diezgan konkurētspējīgas, bet, nu, tā darbojas šī tirgus organizācija. De Castro piemērs ir tiešām ļoti skaidrs par to, kā šādi mazi uzņēmumi var būt konkurēt spējīgi pasaules tirgū, pateicoties uh, šīm organizācijām. Ir veiktas milzīgas investīcijas. Milzīgas investīcijas ir veiktas, lai identificētu un veicinātu konkrētas preces produkta kvalitāti. Ir milzīgs investīcijas veiktas arī komerc pakalpojumos. Tiek veiktas arī investīcijas eh, tajā, lai būtu šī redzamība un šī līguma sarunu vešanas pozīcija palielināta. Bet, nu, kā mēs šo veiksmīgo piemēru varētu pielāgot un piemērot arī uh, citām situācijām. Tika runāts arī pār sistēmu, kur, jā, tas viss šie darbojas augļu dārzeņu nozarē, to teica Dorfman kungs, ja nekļūdos. Taču citos sektoros uh, visa šī sistēma vēl nav pietiekama attīstīta. Bet arī dārziņos augļos. Uh, līdz pastāv situācijas, kā piemēram bija šis paraugs ar ābolu uzņēmumu tren Itālijā un cita veida situācija. Un arī šis birokrātiskais sloks, lai saņemtu finansu, finanšu resursus un veicinātu preču komercializāciju. Tādējādi Kā tad mēs varētu šos veiksmes stāstus piemērot citās situācijās? Šie saucamie kooperatīvi, kas ir visā Eiropas Savienībā. Nu, ir ļoti svarīgs arī aspekts, bet nu, tas var, tā varētu būt arī šī galējā robeža, bet ir vēl viena ļoti svarīga lieta dažādos, dažādie apstākļi un atšķirības nosacījumos. Šeit jūs redzat attēlu šīs politikas rekomendācijas, kas izriet no mūsu analīzes. Problēma bija tāda, ka, kad runājām par augļiem, dārzeņiem, tur ir zināma sistēma, izņēmumi, nu, attiecībā uz konkurenci, pienam, uh, arī ir pilnīgi cita situācija, citi tiesību akti jaunām precēm. 168. pants un citi panti jaunajā regul regulā. Tātad šīm produktiem atkal ir citi nosacījumi, izņēmumi no konkurences. Tad, nu, Pieņems tādu situāciju, kur uh, ir ļoti ierobežojoši izņēmumi, piemēram, uh, arī uh, olīveļas, gaļas gadījumā, pākšau gadījumā, bet it kā atkal ir nozeris un produkti, kur šī izņēmuma nosacījumi ir ļoti elastīgi, piemēram, dārziņos, augļos un piena nozarē. Nu, skaidrs, ka šī situācija, kur tik liels atšķirības ar dažādiem sektoriem, bieži vien to pamato dažādi politiski apsvērumi, ne jau nozars um, struktūrālie apsvērumi. Protams, ka šāda atšķirīga situācija var, var radīt arī dažādas. Um, mudinājums lauksaimniekiem un mazināt mudinājums citās nozarēs. Protams, lauksaimnieki vēl strādātais nozarēs, kur šie noteikumi ir elastīgāk, kur ir priekšrocības un tam līdzīgi. Protams, ir arī risks kā mēs atkal no aizmugurējām durvīm atkal paredzam šīs elastīgos mudinājumus, kur KLP tas tika viss izskausts, nosakot vienoto maksājumu. Tādēļ ir tiešām svarīgi vienkāršot, harmonizēt likumdošanu, eh, izņēmumu no konkurences jomām samazinot uh, juridisko neskaidrību. Piemēram, esam tādā situācijā, kur komisija nāca klajā ar vadlīnijām, interpretīvām vadlīnijām, kā interpretēt šos uh, konkurences izņēmumus, bet šīs vadlīnijas ir domāts tikai dažiem sektoriem, citiem atkal nē. Un, protams, ka tas rada ļoti lielu interpretējošo neskaidrību. Vēl viens svarīgs elements. Ja mums izdodas izveidot ļoti vienotu konkurences izņēmumu satvaru lauksainicības jomā, tad mēs varētu arī atrisināt vēl vienu apstākli par to, kā organizācijām būtu jākoncentrēs tikai uz vienu produktu, uz vienu sektoru. Nē, mums vajadzētu ļaut izveidoties arī multisektoriālām organizācijām, jo šīm multisektoriālajām organizācijām ir iespēja arī atbilstīgi 152. pantam regulā Uh, orientēt preces un produktus uz dažādiem tirgus kanāliem, un tādēļ šīs organizācijas var būt elastīgākas savā darbībā. Nu, lai to visu īstenot, ir nepieciešams veikt harmonizāciju un noteikumu vienkāršošanu. Tas viss. Bardzo dziękuję. E, przepraszam. Paldies. Es no savas puses uzreiz vēlos atvainoties ka ir tā, ka sanāk, ka pēdējā daļā jums tā kā uzteikt tāds ierobežojums. <clears throat> Bet, nu, mēs devām jums diezgan daudz laika jūsu interesantām prezentācijām. <clears throat> Bet tā kā mums šodien jāizskat vēl daudz citu jautājumu, es jums tā, tādēļ saku paldies, ka jūs atnācāt, tas bija stimulējoši, ir domas rocinoši. Un domāju, ka šādu viedokļu apmaiņu arī varēsim turpināt nākotnē. un arī jūsu prezentācijas varēsim izmantot mūsu darbā turpmāk. Paldies! Jūs varat aicināt palikt, ja jūs vēlaties, bet mēs savukārt ķeramies pie jūsu nākamā darba kārtības jautājuma. Eiropas Savienības stratēģija Alpu reģionam. Par to atbildi. reģionālās atbildības attīstības komiteja. Bet no, savukārt no lauksaimniecības komitejas mums ir um, Millers kundze. Paldies priekšstādātājiem, paldies par iespēju arī izklāstīt jums šo stratēģiju un mūsu agrī komitejas sagatavoto atzinumu. Nu tā, ka tas tikai atzinums, tad mums ir, protams, ir skaidrs ierobežojums un tekstam jābūt trīsam. un aicinu līdz ēnu referents izturēties ar sapratni. Jā, tie ir dažas lietas, kuras mēs vēl vēlētos kopīgi iekļaut, jā. Bet pirmkārt, paldies komisijai par to, par to, ka jūs izstrādājat šo Eiropas Savienības Alpu reģionu stratēģiju. Un papildus uzreiz arī vēlas tādu vēlēšanos izteikt. Tā kā mēs runājam par rīcības plānu, kurš pieejams tikai angļu valodā, mēs tomēr būtu bijuši priecīgi, ja būtu pieejams visās trīs darba valodās jo Alpu reģions tieši skar ļoti daudz vācolodīgos, tas būtu bijis ļoti liederīgi, ja šis rīcības plāns būtu bijis arī vāciski. Šī ir ļoti nozīmīga stratēģija, jo cits starpā te runa par vispār arī tādu attīstības, dzīves telpu, atpūtas telpu un ekonomisko telpu, ko veido Alpu reģions. Tāpat arī, kā jau vislab zina, Alpu reģions nevar pastāvēt bez viena no šiem būtiskiem elementiem - lauksaimniecība, mežstrāde, jeb mežsaimniecība, turisms iet roku rokā. Un tāpat arī dzīvošana, ies, iespēja saglabāt arī iedzīvotājus um, Alpu reģionā ir milzīgi svarīga. Šobrīd 80 miljoni cilvēku dzīvo Alpu reģionos, un tas skar septiņas valstis 48 reģionus un 9 punktus, mēs esam ļoti precīzi uzrakstījuši, kas ir mums svarīgākie jautājumi. Pirmkārt, īpaši svarīgs ir jautājums par eh, to, ka samazinās iedzīvotāju skaits, par to, ka cilvēki paceļās uz eh, pilsētām. Mēs vēlamies to ierobežot. Mēs vēlamies, lai aramzēm tāda pārvērstos par uh, mežiem un tiktu atstāt neizmantot. Tāpēc arī mēs esam par to, ka arī turpinām jākpilnīgi izstrādāt mežus, vienlaiks arī veicinot daudzveidību, bioloģisko daudzveidību un uh, ūdens apriti. Cits nozīmīgs jautājums ir uh, zemnieku zemes īpašumtiesību aizsardzība. Mums ir jāsaglabā līdzinā kārtība, un ļoti rūpīgi ievēršot arī dzīvotņu o, direktīvu. Ceturtā punktā mēs runājam par lauksaimniecības struktūrālām izmaiņām. Te ir tieši runa par to, kā varam tomēr saglabāt arī tradicionālās lauksaimniecības metodas, arī lokopību, kur lielākā, protams, um, problēma ir tie šī noteikumu vienkāršošanu un harmonizēšanu Eiropas Savienības ietveros. Jo maziem lauksamniekiem ir ļoti svarīgi, lai būtu saprotami vienkārši noteikumi. Piektā punktā mēs runājam par decentralizēto arī organizāciju izmantošanu, arī savu produktu apritei. Te mēs runājam par kooperatīviem, par organiz ražotāju organizācijām. īpaši pārtiks produktu un meža strādē, tur jānosaka, jānosaka skaidri šie produkti. Piemēram, mums ir arī lielie kooperatīvi, kas nodarbojas ar meža strādi, meža saimniecību. Viņi šobrīd nodarbojas ar um, <clears throat> tādu savstarpēju konsultāciju, jo valsts vairs nenodarbojas nekādu veidu konsultēšanu. Bavārijā, piemēram. Bet, nu, tāds konsultācijas būtu vitāli svarīgs. Cits nozīmīgs jautājums ir pētniecības un inovāciju centri. Ja te arī vēl lietas, kuras varam attīstīt, noskatām, kā tieši lauksaimniecība un mežsaimniecība arī te ir jānodrošina ciešāks sazobs starp lauksaimniekiem un mežstrādniekiem. Lai varētu rēģēt uz aktuāliem izaicinājumiem. Man ir ļoti svarīgi, lai mēs balstītu šeit uz praksi un arī praksē balstīt pētniecību zinātni, izmantot, lai nodrošinātu zināšanu nodošanu praktiķiem, lauksemniekiem. Nevienmēr tas tā izdodas, kas turas pie tradicionālās ā, prakses. Tas, protams, arī jāņem vērā un jādod arī savu teikšanu un ietekmi pašiem lauksaimniekiem. Septītais punkts - pārēja uz modernu izglītību. Nereti tā, ka tieši uh, lauku ir attālās reģionos, kur ļoti maz lauku saimniecības. Nu, te ir jāpiedāvā ļoti konkrētspējīga izglītība, piemēram, arī lauksaimniecības akadēmijas, kur lauksaimnieki paralēli savam lauksaimnieka darbam apgūst arī citu profesiju. Un iegūst arī, arī, arī ar cevišķas papildus kvalifikācijas pēc noteiktā stundu skaita, un līdz turpinot strādāt kā lauksaimnieki, papildus vēl var uzņemties arī citu darbu. Tālāk, kur mēs runājam par maziem vidiem uzņēmumiem, lauku apvidos, kalnu apvidos un to optimizāciju. Līdz šim mēs esam diezgan skaidri teikuši. Nebūs nekāda īpašā veidā atbalsts, neveidosim šādus īpašus fondus, tomēr es domāju, ka mums ir vēlreiz jādiskutē ar komisiju, kāda veida tomēr ir šīs atšķirīgās iespējas, kā mēs varēsim atbalstīt, jo mēs nevaram pilnībā izslēgt mm, šādu variantu. Vai tiešām viss ir pareizi izdarīts? par dažādu veidu pašvaldības sniegto atbalstu. Šobrīd spēkā ir Interreg programma, kurā pašvaldības spēja nodrošināt lielu atbalstu arī pārreģionu sadarbībai. Es domāju, ka mēs arī varētu piedāvāt ko līdzīgu nākotnē arī mežstrādēju un lauksaimniekiem. Lai mēs tiešām sasaistītu lauksaimniecību, turismu un mežstrādi. Tas var būt tāds kopīgs fonds, ko tad izmantojam jau kā reģionālu fondu. Es nedomāju, ka mums vajadzētu jādod jaunas atsevišķas programmas, bet mēs varētu vēlreiz pārskatīt līdzinējos līdzekļus. Un tas tāds pārskats par šiem deviņiem atzinumu punktiem. Tāpat arī līdz 18. martām iesniegt grozījumus un esmu būs pateicīgs arī par atbalstu īpaši mērnu referentu. Paldies! Bardzo dziękujemy za świetną prezentację. Paldies par šo izcilo arī koncentrēto prezentāciju un došu vārtāt kolēģiem. Bet aicinu jūs izteikties īsi. Paldies, priekšsēdētāji. Nebūtu jau daudz neko to vēl ko teikt kolēģe Millers kundze ļoti precīzi šo jautājumu jau izklāstīja. Nu, varbūt četras vēl lietas, kādas piecas lietas. Principāli ir jāatceras. Mums Alpu reģionā nav vienota tāda situācija. Ir ļoti arī veiksmīgi lauksamnieki, un arī dažos citos reģionos, kur īstenībā ir diezgan drūma situācija. kur īstenībā lauksamnieki ir izbeiguši savu darbību, var teikt. Tā kā ļoti, ļoti atšķirīgas situācijas pa visu Alpu reģionu mēs būtu. Tad tur attiecīgi jāpiemēro arī atšķirīgi pasākumi. Kopumā par Alpu reģionu gan vienošais elements ir tāds. Tur nav īpaši nekāda ražošanas alternatīva, nekā tas būtu varbūt uh, zemienēs. Alpu reģionā var izmantot tikai tās lauksaimniecības daļas, kuras, nu, var apdzīvot lopi. Un tas nozīmē, ka no katrā šot pienu. Un ja savukārt tieši šajā brīdī Eiropā ir tāda situācija, ka nav vispār skaidrs, kā uh, nodrošināt tālāk lopkopību liberalizācijas apstākļos, nu, tas ir ļoti sarežģīti. Tālāk mēs tā kā slēdzamies domāt, ka uh, Alpu reģions ir viss tādi mazi lauksaimnieki, kas tikai apkalpo vietējo reģionu. <clears throat> Nu tā, ir tā, ka daudz, protams, ir tieši jā, mazi uzņēmumi, bet viņi īstenībā nav tā kā vietējā tirgu tikai orientēti. Viņi spēja arī darboties globālos tirgos. To mēs šodien arī nu pat pārnājām, un es domāju, šādu veidu attīstību mēs arī varētu sekmēt. Cita nozīmīga problēma, kas īpaši ir Alpu dienvidu reģionā izplatīta, Itālijā un arī Francijas daļā, ir ļoti sadrumstalot īpašumi. Te vajadzētu domāt par vienkāršu metodi, kādā veidā tomēr var apkopot un apvienot līdz varbūt sadrumstalotos lauku īpašums jo nu, tad gandrīz par jauniešiem iesaistīties ir vispār gandrīz neiespējami, jo tur nebūs rentabli nekādā gadījumā, ja tas ir viss tik ļoti sadrumstalots. Vēl papildus tam, ko sacīja Milers kundze, ja? multifunkcionalitāte, kādā veidā apvienot turismu un lauksaimniecību, nu, te jau ir ļoti nozīmīga pieredze. Nu, Interreg eh, programma ir sniegusi ļoti nozīmīgu ieguldījumu un vispēcot mēs dažkārt atstām novārtā Alpu reģiona būtisko nozīmi vispār arī e, pilsētām. Galgalā mēs esam paši piedzīvojuši, kad ir intensīvs sniegs un daudz arī līst, tad uzreiz rodas plūdi. Un ja lauksamnieki izbeidz savu darbību, tad īstenībā vēl tā situācija tikai pasliktinās piemēram, plūdi Donavā, kas notiek, jā. Ja? Tas tiek uzreiz sasaistīts ar klimatu pārmaiņām, bet, ja skaties tomēr precīzāk, tad īstenībā ir tā, ka tur tiešā veidā ir pilnīgi citi. Mm, iemesli, ja? piemēram, tas, ka cilvēki vairs nedzīvo Alpu reģionā. Un tad, tā kā viens nav neapsiekoši zemes, tad ūdeņi patiešām nonāk pilsētās. Švietne uzupełnienie, tylko drugie. Jā, paldies par šādu interesantu komentāru. Paldies. Pavisam īsi. Jā, man arī nav nekas piebilstams. Pateicos Millers kundzei. Uh, Es strādāju kā ēnu referents un tiešām uh, pateicos uh, par sadarbību, par to, kā tika izsādāt šī ziņojums. Labprātīgi sniegsim arī savu ieguldījumu par Dorfmanu kunga sacīto un argumentiem. Vēlos tikai uh, bilstienu lietu. Ne visi kalnu reģioni ir vienādi, ne visi e, šie risinājumi piemērojas pilnīgi visiem e, dabas reģioniem. Varbūt vienīgais elements, kas man būtu piebilstams Dafman kungs sacītajam, ir šī daudzvei. Um, Diversifikācija, esam jau par to arī daudz e, runājuši, iepriekš strādājuši, mums ir interesanti rezultāti, uh, tad ir jārauga, kā mums varētu arī izdoties uh, atšķirt specifiski katru kalnu reģionu, lai patērētāji automātiski varētu atpazīt šos produktus un arī pievē, tam, tiem piešķirt pievienotu vērtību. Tad nu, mums vajadzētu minēt arī šīs, divas, šīs uh, daudzveidības uh, produktus no kalnu reģioniem. Tad vēl viens šāds ieguldījums no manas puses, kas varētu papildināt brīnišķīgi paveikto Millers kundzes darbu. Tak for det. <clears throat> Jamen, øh, vi er også øh, tilfredse med... Øh... Jā, paldies. Mums arī tas liekas ļoti labi. Mēs domājam, ka mīl, atzinums ir la, Mīlēs kundzes atzinums ir labs un ziņojums ir labs. Mēs domājam, ir svarīgi, lai būtu uh, izstrādāt stratēģiju šiem reģioniem, jo tiem ir tādi paši izaicinājumi uh, kļūt. Uh, labākiem, izmantojot tādus pašus resursus, un kad paraugāmies uz reģionu attīstību, tas viss jāņem vērā. Alpu reģiona stratēģiju var salīdzināt ar citiem, piemēram, Baltijas vai Dan Donavas uh, reģiona stratēģijas, un mēs uzskatām, ka ir svarīgi, ka uh, 80 miljonu cilvēku, kas dzīvo lauku rajonu, uh, nos, vai drīzāk kalnainos apvidos, ka arī tiem vajadzētu uh, Mm, gūt, sniegt atbalstu arī Lihtenšteinā un Šveicē un būtu nepieciešams koordinēt pastāvošos ES fondus un politiku, kohēzijas politiku šiem īpašajiem reģioniem. Un mums ir kopīgi izaicinājumi, mums tie ir ir jārisina kopīgi. Mēs esam par to runājuši jau iepriekš. Mums ir jāaizsargā vide, mums ir jāuzlabo inovācijas un uh, konkurētspēja gan lauksaimniecībā, gan mežsaimniecībā, bet uh, nākotnē svarīgs elements būs arī ūdens un enerģija. Un tam visam ir ļoti svarīga nozīme mūsu uh, darba kārtībā un klimata uh, aspekts ir jāņem vērā vairākos sektoros, vairākos līmeņos. Tajā pašā laikā ir jāpaturprātā turisms, jācenšas piesaistīt vairāk turistu šajā reģionā un piedāvāt arī tos produktus, kādus viņi pieprasa, un arī eh, transportu nodrošināt visu, visu, visu kopā. Un mēs domājam, ka vajadzētu eh, labāk koordinēt pastāvošo finansējumu, nevis uh, Um, prasīt jaunu. Un uh, domājot par turismu, ir brīnišķīgi redzēt, ka cilvēki uh, cenšas uh, pieiet tam radoši, inovatīvi ir vietējie sieri, vietējie produkti un tam līdzīgi, bet var padomāt arī mm, par produktiem, kurus varētu ražot visa gada garumā, ne tikai šajā karstajā sezonā, bet kopumā varam teikt, ka esam ļoti gandarīti par, ref, par šo atzinu, un par ziņojumu. Jā, paldies. <clears throat> Ir tā, ka mums vēl jāizskat vairāki jautājumi, un tad aicināt visus izteikties ļoti īsi. Kādas koncertas? Quiero agradecer el trabajo que está haciendo la, la ponente. Paldies, es vēlētos pateikties eh, referentam par darbu, jo te tiešām ir eh, centieni uzlabot komisijas eh, priekšlikumu Alpu reģiona teritorijām, bet uh, pāris pārdomas. Kā jūs zināt, uh, vairāk kā puse no Eiropas iedzīvotājiem dzīvo lauku apvidos, tātad uh, mm, vairāk kā 91% teritoriju, un tāpēc ir ļoti svarīgi, lai Eiropas parlamentam būtu tādas politikas, lai aizsargātu un veicinātu kalnaino un lauku reģionu dzīvesveidu, bet arī citur, piemēram, Pirinejos, Kantabrijā un tā tālāk. Es domāju, ka ir ļoti svarīgi, lai šīs lauka attīstības stratēģijas aizsargātu ilgspējīgu ražošanu. Bet man ir tāda sajūta, ka tas pietiekami neatspoguļojas dokumentā. Vēl es vēlētos uzsvērt to, ka jāakcentē MVU loma, bet nevienā brīdī netiek runāts par mm, šo īssavienojumu, kas var rasties, jo ilgspējīga attīstība ir daļa no cīņas pret, mm, cīņa pret klimata pārmaiņām, un vēl es vēlētos paust savu neapmierinātību ar to, ka trešajā punktā referenti runā par dzīvotņu direktīvu un bioloģiskās daudzveidības direktīvu, bet un te ir tāds nepieņemams apgalvojums – Es domāju, ka nevienā brīdī mēs nevaram apdraudēt vides aizsardzību, jo te, taču ir planēta, kurā mēs dzīvojam, mēs nevaram to kaitēt. Citādi mēs kaitēsim paši sev. Nākamais kolēģis, liels paldies! Es vēlētos pateikties Ūrikai par šo atzinumu, par ziņojumu par Alpu reģioniem. Mēs mm, te skatāmies uz labi attīstītu reģionu Eiropā, te ir daudz labās prakses, mm, kuras varētu pārcelt uz citām kalnainām teritorijām Eiropā. Un šis ziņojums galvenokārt koncentrējas uz lauksaimniecību, un tāpēc es domāju, vajadzētu akcentēt sadarbību un līdz pastāvēšanu videi turismam un lauksaimniecībai. Un mēs pārāk eh, bieži runājam par to, kā viens elements izslēdz citu. Es domāju, mums vajadzētu koncentrēties uz to, kā mēs varam sadarboties un līdzās pastāvēt. Ir eh, jāsaglabā ekonomiskā aktivitāte un jāizsargā vide. Tie, kuri vēlas aizsargāt vidi, nevar to darīt bez lauksaimniecības un ekoloģiskās funkcijas vajadzētu akcentēt un novērtēt vairāk Paldies. Un tagad no uh, reģionu komitejas. <clears throat> nu, tas ir uh, reģionu komitejas sagatavotais atzinums. Uh, ziņams, tad mums tikai ir atzinums. Felicit par raportoare pentru expunerea făcută. Să avem în vedere chestiunile. Paldies. Divi elementi jāņem vērā. Visu pirms jautājums, kas saistās ar to, ka šajās reģionos ir kvalitatīva pārtika. Uh, un tā apmierina uh, Eiropas patērētāju vajadzības, un tad vēl ir jāņem vērā tas, ka ir riski, ka šie reģioni tiks pamesti, jo tā tas pamazām notiek. Un tagad es nesaskatu kādas problēmas vidē, bet kā nodrošināt šo rajonu pievilcību? To ir iespējams darīt, iesaistot vietējās pārvaldības infrastruktūru tīklā, vai tas būtu sociālās infrastruktūras, uh, mm, saistībā ar skolām, slimnīcām vai arī ceļu infrastruktūras, tā lai reģioni būtu pieejami, jo nu, kāda jēga no pievilcīga reģiona, ja tam nevar piekļūt. Zulas kungs. Paldies, teiksētā, paldies referentei. Es varu piekrīst dažādiem punktiem, kas ir šajā ziņojumā. Pavisam īsi vēlējos pievērst uzmanību vien lauksaimniecības Eh, ražošana šajās teritorijās ir ļoti kvalitatīva, taču, diemžēl, eh, tās ne, īpaši nekur neizskan. Un es uzskatu, ka vajadzētu paplašināt šo tirgu ar vienu sistēmu, ar vietējiem nozerēm, sadarbojoties, piemēram, ar amatniecību un turismu, izveidojot tādu kā spēcīgu tīklu. Tikai un vienīgi tādā veidā, manuprāt, mums izdosies īpaši izcelt šo kalnu reģionu kvalitatīvo preci un kā tādējādi arī var uh, palīdzēt šīm kalnu reģionu ražotājiem. Liels paldies! Ačiū pirmininkė. Manau, kad pakankamai. Paldies, priekšsēdētāji. Es domāju, ka ziņojums ir Nu, visnotaļ labs, te tiek apspoguļots eh, nepieciešamais un eh, lauksaimniecība un Alpu reģions ir ļoti svarīgs eh, lauksaimniecībai. Mēs nevaram šo reģionu aplūkot, nedomājot par lauksaimniecību, bet esmu nobažījies par to, ka ir daudz zemes gābāla, kas ir pamesti un ka tur veidojas eh, atmata, un mums ir mm, vairāk jārisina lauksaimniecības eh, grūtības. Mm, un augstas kvalitātes produkti šajā reģionā varētu tikt radīti, un mums nepieciešams piesaistīt cilvēkus, mm, kas tur varētu strādāt. Un tad mēs saskatām problēmas, kas ir saistīts ar mazām lauksaimniecībām. Tātad uh, šīs grūtības, kas saistās ar lauksaimniecību, būtu jārisina šajos reģionos. Paldies! Tagad. Eh, Thank you very much, Mr. Chairman. First of all, I would like to welcome the consideration given. Direktor kungs, paldies, es vēlētos rēģēt attiecībā uz to, kā uzlabot situāciju Alpu reģionā, jo īpaši ņemot vērā pārobežu aspektu Eiropas Savienības Alpu reģionu stratēģija, tāpat kā citas makro reģionālās stratēģijas balstās uz pastāvošo sadarbības struktūru Alpu reģionā. Un Un tā ir vērsta uz to, lai labāk izmantot pastāvošos tiesību aktus, politiku, finansējumu, Eiropas Savienības struktūrālo investīciju fondu un īst, strateģijas īstenošana jau ir sākusies, un tagad ir īstais eh, nu, laiks eh, izviezīt šos eh, reģionus priekšplānā, ņemot vērā mm, iesaistītās puses un mm, darbojošos spēlētājus. Un mm, ir svarīgi sasniegt stratēģijas mērķus. Papildinātība un sinerģijas starp Eiropas Savienības struktūrāliem un investīcijas fondiem 2014. un 2020. gada periodā piedāvā lielu potenciālu, lai attīstītu šo reģionu, gan saistībā ar sociālo, ekonomisko, gan arī e, vides izaicinājumu risināšanu. Un kā jau es minēju, SRD ir daļa no KLP, un tas ir tikai viens no Uh, finansējuma veidiem, kurus var izmantot reģionā. KLP ir uh, plašs uh, instrumentu loks, lai atbalstītu ilgspējīgu Alpu reģionu attīstību un lauku attīstībai. Mm. Ir jāņem vērā vajadzības, kuras dalību valstis ir apzinājušas, un tam var pielāgoties un virzīties pretī mērķim un uzdevumiem, kas noteikti stratēģijā. Mēs eh, ļoti augstu novērtējam Milleras kundzes eh, dokumentu, un tur arī tika no minēti galvenie izaicinājumi, ar kuriem saskaramies lauku alpu reģionos, un vēlos norādīt uz dažiem instrumentiem, kas ir iestrādāti lauku attīstības politikā, un kas ļauj e, risināt šos svarīgos izaicinājumus. Mēs visi esam viensprāts, ka labāk jāmobilizē un jākoordinē pūliņi e, pretī, virzoties pretī mērķim. Un tad runājot par to, ka tiek zaudēt pamestas zemes un arī par uh, videi draudzīgu zemju un mežu pārvaldību. Uh, saistībā mm, ar to, ka mm, šīm teritorijām pamestajām te ir uh, reizēm eh, sarežģītas šīs teritorijas un ir svarīgi tur saglabāt aktivitāti. Tas veicina arī vidas elementa eh, ievērošanu un arī darba vietu saglabāšanu reģionā. Tāpat lauku attīstības pasākumi, kas eh, veicina bioloģiskās daudz, daudzveidības aizsardzību, kā Natura 2000, arī citas pasākumi, un klimata darbības pārtiks lauksaimniecības jomā palīdz aizsargāt bioloģisko daudzveidību un izceļ klimata īpašo lomu, palīdz attīstībai un darba vietām un kopumā ilgspējīgai attīstībai. Un lauka attīstības programmā var arī risināt vairākus mežsaimniecības aspektus. Mežsaimniecība ir ļoti svarīgs alpu reģionu sektors un to var darīt pateicoties mežu saglabāšanai. Un e, tur ir uzceltas ja, mežu rajo, mežu reģionu e, svarīgā loma. Vēl viens cits svarīgs izaicinājums ir saistībā ar lauksaimniecības un mežu produktu mm, ražošana un tirgošana un jāstiprina vērtību ķēde, jāuzlabo nodarbinātību, inovācijas. Jūs piekritīsiet man, ka investīcijas var uh, sniegt uh, lauku attīstības programmas ietvaros un tas var at atbalstīt arī uh, šo lauksaimniecības un mežu produktu pārstrādi un pārdošanu arī, kas nāk no uh, Alpu reģionu. Mēs arī atbalstām lauksaimniekus, pastiprinot viņu pozīciju vērtību ķēdē, palīdzot viņiem organizēties ražotāju organizācijās, grupās un kooperatīvos. Citas sadarbības aktivitātes var tikt veidotas, jo īpaši saistībā ar inovāciju veicināšanu, jo īpaši Eiropas inovācijas partnerība, kurā var izveidot operatīvu grupu un kur tiek uh, satuvināti dažādie spēlētāji un nu, lai nu, ir iespējams atrast atbilstīgus risinājumus sektoram. Es piekrītu, ka konsultāšanas pakalpojumi arī ir ļoti svarīgi un tas ir ticis paplašināts mūsu darbības ietvaros un arī nu, tas, ka var gan lauksaimnieki, gan MVU, gan uzņēmēji izmantot šīs iespējas, tātad inf vietējās infrastruktūras attīstīšana ir ļoti svarīga un tas notiek kopīgi ar papildinoši ar citiem investīciju fondiem un tad par starp reģionālo pārobežu sadarbību. Eh, vietējās eh, politikas ietvaros var attīstīt dažādas darbības formas, vai nu tie var būt konkrētā reģiona spēlētāji vai starp dažādiem reģioniem spēlētāji, vai pat var veidot pārobežu sadarbību un vietējā vietējās iestādes var atbalstīt arī aktivitātes, kas ir ārpus teritorijas, kaut kad un ārpus šī reģiona, ko mēs ko, zināmā mērā varam atbalstīt. Un es vēlos teikt, ka mēs šobrīd strādājam dalītā pārvaldībā ar dalību valstīm un reģioniem, un mēs strādājam kopā, lai grozītu programmu, lai šis instruments darbotos labāk. Uh, Bet eh, tā kā mēs runājam par šo instrumentu apvienošanu, ir šī iespēja izveidot arī lauku attīstības apakšprogrammas, kur mm, ir uzmanība pievērsta kalnu reģioniem, bet līdz šim neviens reģions no dalību valstīm nav izmantojis šo iespēju. Lielas paldies! Mēs kopīgi turpinām strādāt un esam gatavi palīdzēt dalībvalstīm, reģionam, konkrēti Alpu kalnu reģionam, lai īstenot stratēģiju un koncentrētus mūsu pūles sniegt konkrētus rezultātus. Diskusija bardzo bogata, všestronna. Prošu. Paldies par šo diskusiju. Milērs mm, kundze, varbūt ir īsi kopsilkuma vārdi? Nē, labi, nevajag. Labi, paldies. <clears throat> Tad, dāmas kungi, līdz 18. datumam varat iesniegt savus grozījumus. Jūs arī, protams, arī atsaukties šodien diskusijām, jā, un to visu izmantot. Labi, piektais, nākamais apkārtības jautājums. Viedokļa apmaiņa ar Eiropas komisiju. Uh, DG Sante. Tur mēs runāsim par krāpniecību. un krapšanos ar medu Eiropas saimnībā. Good evening, my name is. Labvakar. Es esmu Filips. To have this oral presentation. Uh, Kaut kungs no komisijas. Runāšu par uh, krāpnieciskām uh, aktivitātēm medus nozarē. Vispirms Mums ir ne, nepieciešams tātad eh, eh, šāda naturāla, dabīga viela bez eh, nekādiem, bez nekādām piedevām, bez nekādiem papildus cukuriem un pārtiks vielām un tam līdzīgi. Bet, nu, medus ir tiešām ļoti atšķirīgs, ņemot vērā medus ražošanas vietu un veidu. Uh, Taču šīs atšķirības nevienmēr varam izmērīt bez uh, visaptvarošas analīzes. Līdz ar to tas noved pie krāpnieciskām praksēm ar mērķi palīdz, uh, palielināt finanšu ieguvumus. Ir trīs uh, problēmas ar medu. Mē vispirms, kas attiecas uz medus sastāva izmaiņām, darīgo cukuru aizstājot ar uh, š, tādu pā, mākslīgu cukuru. Un arī tiek falsificētas, falsificēta informācija par medus izcēlesmi. Bieži vien medus sastāvs tiek mainīts, pievienojot papildus cukuru un ūdeni. Vēl viens elements, kurš ir saistīts ar tehniskajiem izaicinājumiem, kā identificēt šos papildus pievienotos cukurus. Mēdus ir ļoti sarežģīts uh, mikslis, kur var būt daudz un dažāda veida cukuri. Viss atkarīgs arī no medus izcelsmes vietas, ir botāniski avoti, līdz ar to ļoti sarežģīti noteikta standārta medus sastāvdaļas, jo, nu, kā jau dabā, lietas ir ļoti mainīgas. Problēmas ir izriet no tā, ka šie, šīs vielas, kas atrodamas medū, šīs sastāvdaļas eh, ir viegli pievienojamas, un tās maz atšķiras no šīm dabīgajām vielām, tātad identifikācijas līmenī nevar noteikt šos, šīs atšķirības. Grūti ir eh, identificēt krāpniecisku cukura pievienošanu ļaunprātīgu apsvērumu dēļ, kas ir veikts. Tas ir tiešām liels tehnisks izaicinājums analītiskā identifikācijas metode. Tā nevar būt viena. Es vienmēr kombinējam dažādas analīzes metodas. Vispirms ir jāizmēra fiziski, ķīmiski parametri, mitrums un tam līdzīgi, tad ir jāveic mikroskopiskā analīze, lai arī noņemtu, piemēram, putekšņa analīzes Tad arī jāanalizē uh, cukura sastāvs, lai būtu cukura profils izveidots, un tad tas arī ir jāsalīdzina ar datu bāzēm, kas uh, sasaista šo cukuru ar uh, um, reģionu un ar augu veidu, no kurienes šis cukurs ir iegūts vai medus ir iegūts. Tad ir arī jāanalizē vai ir pievienoti kādi papildus cukuri. Ļoti sarežģīts tehnisks uh, process. Kombinējot šīs dažādās metodas, varam identificēt, vai uh, šis uh, medus un tā sastāvs ir pasliktināts un kaut kā mākslīgi izveidots, bet tas aizņem ļoti ilgu laiku. Uh, Jūs arī maksā līdz pat 500 eiro par paraugu. Kā jūs iespējams jau zināt, Eiropas Savienība ir organizējusi koordinētu kontrols plānu 2015.16. gadam. Arī pēc uh, zirga gaļas skandāla Eiropas Savienība uzsāk konsultācijas ar dalību valstīm, lai identificētu, kur ir problēmas, uh, kur mēs varētu organizēt jaunu Eiropas Savienības koordinācijas plānu, un mērķis 2014. gadā tika izraudzīts par šādu prec, preci, kur nepieciešama tātad ir izveidot šādu analīzi. Eiropas Savienības rekomendācijas ir pieņemtas 2015. gadā, lai izveidot šos kontrols plānus eh, medum un aizstājies zivīm kontrolplānā mēs harmonizējām pāraugus, protokolus, savienojušies ar dalību valstīm, ar zinātniekiem, ar Eiropas komisijas pētniecības centriem. Šī pētījuma mērķis bija izvērtēt uh, tad, tad ar cukuru atšķaidinātā medus īpatsvāru tirgu un medus, kur ir nepareizs mārķējums attiecībā uz botāniskajiem avotiem un uz geogrāfisko izcelsmi. Tad ņemot vēro dažādās metodas, lai identificētu dažādos cukura veidus, atgādinu, es minēju četrus analīzes uh, etapus, posmus, tās ir metodas, kas ir tagad spēkā un ko izmantojam, tad mēs arī analizējām 1200 pāraugus, izmantojot alternatīvas metodas, mēģinām rast kaut ko tādu, kas varētu būt efektīvāks un arī automatizējams kontrola plānā esam apkopojuši 2300 paraugus, ko analizē dalība valsts un kopīgais pētniecības centrs. 30% šo procesu finansē komisija. Šis pētījums tiešām ir ļoti apjomīgs. Šāda veida pētījums vēl nekad nav bijis vismaz nav atrodams mūsu publikācijās, tik tiešām jārunā par uh, bezprecedenta pētījumu. Bieži vien iepriekšējos pētījumos tika analizēts ierobežots skaits paraugu, kas attiec uz ļoti konkrētiem gadījumiem. Mēs jau esam saņēmuši sākotnējs rezultāts, kas ir publicēti mūsu mājaslapā. lapā Kā jau es teicu, 2250 pāraugi no Eiropas Savienības un arī mm, no citām valstīm ir apkopoti, 28 dalību valstis ir analizējušas, to arī Norvēģija un Šveice. No 1. jūnija līdz 1. jūlijam 2015. gadā šīs, šie paraugi tika uh, Uh, vākti arī tai skaitā tirzniecības vietās, uz robežām un tam līdzīgi. Neatbilstības, kas ir identificētas ar mm, plānu, ar esošo metodu, tad šie četri posmi ir ietiec uz uh, šo botānisko uh, deklarāciju, kā arī ar šī atšķaidināšana ar cukuru 5% no visiem paraugiem uh, bija neatbilstīgi. Par geogrāfiskās uh, izcēlesmi neatbilstība tikai 2%, bet to ir ļoti grūti noteikt un izvērtēt. Tad vēl 11% no atlikušajiem paraugiem papildus tiem, ko jau minēju tika uzskatīti kā aizdomīgi par uh, uh papildus cukura pie, um, pie šo pielikšanu, pievienošanu, bet to nevarēja galīgi identificēt. Tātad aizdomas 20% apmērā arī par šīm bioloģiskajiem, uh, neat, bioloģisko neatbilstību. Nu, jūs redzat šeit arī kā detalizētāku uh, secinājumu izklāstu arī mūsu mājaslapā. lapā ņemot vērā šīs metodas ierobežoto raksturu. Jūs redzat, ka ir tiešām ļoti daudz aizdomīgo paraugu, bet ko galīgi mēs nevarējām klasificēt kā krāpnieciskus, pašlaik nevaram izdarīt galīgus secinājumus par to, cik liels īpatsvars uh, tirgu ir tā mēdus, kur būtu papildus pievienots cukurs. Apmēram varam runāt par 6%, bet iespējams, ka skaidrs ir lielāks ir jāizvērtē visi atbilstīgie un neatbilstīgie paraugi, lai varētu uh, adekvāti izvērtēt situāciju. Tad, tad analīze gan laboratorijās un citviet notiek arī pētniecības centros. Puse no 1200 paraugiem jau ir izanalizēti un iztestēti. Un mēs uh, uzskatām, ka līdz vasarai tad šī analīze arī tiks noslēgta sadarbībā ar dalību valstu laboratorijām, kas ir iesaistītas kontrola plāna īstenošanā, arī tad var brīvi strādāt ar datiem. Tātad esam šo visu veikuši rokā ar dalībvalstīm komisija, arī iepazīsies ar kopīgās pētniecības centra ziņojumu, kas būs pieejams vasaras vidū. Uh, Mēs iepazīsimies ar testēšanas rezultātiem, izmantojot administrētās laboratorijas metodas un arī ar rekomendācijām par oficiālo kontroļu veikšanu, lai pārbaudītu medus autentiskumu. Te Eiropas komisija ir iecerējusi pieņemt papildus pasākumus. Komisija arī ir apņēmības pilna pārvarīt, lai medus, kas ir Eiropas Savienības tirgu, būtu atbilstīgs visiem standartiem, būtu, būtu nepieciešama arī. Um, nepieciešamais marķējums, lai tiktu nodrošināts. Dziękuję. Otrzymaliśmy wszechstronna, bardzo szczegółowe informacje. Paldies par šo ļoti precīzu informāciju. Tagad četri deputāti vēlas iesaistīties debatēs. Katram tikai vienu minūtu, lūdzu. Sākam. Eh, Paldies, priekšsādātāji. Horvātijas <clears throat> bitenieki sāražo daudz vairāk medus nekā patērē vietējā tirgu, bet eh, bieži vien ir apšaubām kvalitāte, kas tiek importēta. Pat jāatzīst, ka ne Eiropas Savienības valstīm, bet arī trešām valstīm, piemēram, Ķīnas. Un šis ievestais medus īstenībā ir daudz sliktāks. Bet ar vienu diezgan dārgs un viņu īstenībā pārdod pat kā augstvērtīgu medu uh, un tiek maldināti mūsu patērētāji. Tādēļ ja mēs būtu par to, ka ieviešam drošs pasākums. Ir jānorāda precīzi izcelsmes valsts. Mēs visi taču daudz esam to piedzīvojuši. Eiropas Savienība nevar būt vienkārši kā norādīt um, izcelsme. Bieži vien tas arī neatbilst pat taisnībai, jo ir neskaitām maisījumi, kas tiek ieviesti Eiropas senībā un tikai tālāk tiek sajaukt kopā. Deskungs tālāk. Paldies! Pusi no visu mēžu eh, medus, piedošana, kas tiek importēts Eiropas Savienībā, ir no ļoti dažādām valstīm un Eiropas Savienība nodrošina tikai pusi no savu patēriņu. Un viena trešdaļa īstenībā ir krāpniecisks medus, tur ir nu, kaut kāda veida krāpšanās iesaistīta, ja maldinoša informācija. Eiropas komisija to uzrauga. Viņi nu pat arī skaidroja šo procesu. Bet būtu svarīgi, lai taču varētu skaidri pierādīt, kas tad ko krāpšana. Nu, taču nevaram runāt par nepārtīgs nekaitīgumu, ja nav izkontrolēta viss ķēde. Budas kungs. Jā, paldies, pavisam īsi. Nu, šīs jau ir zināma problēma. Arī manā valstī tā ir zināma. Pēram pirms mēneša mēs veicam kontroli, eh, lielveikalos un atklājām, kā daudz no lielveikalu piedāvātajiem mediem ir nu, kaut kādā veidā jau pārstrādāti. Tur ir bieži vien pievienota glukoze, glikoze, un tas nemaz nav labi cilvēku veselībai. Komisija lūdzu pievērsiet tam uzmanību un rūpīgāk veiciet kontroli. Šādu veidu kontroli ir jāveic ļoti nopietni. jo jau šobrīd lauksamnieki, bitenieki Rumānijā saskaras ar milzīga veida problēmām, un ko izraisa tieši arī šāda veida krāpšanās tirgū un patērētāju maldināšana. Komisija, vai jums ir īsti instrumenti, kā šādu veidu nelietību izbeigt? Jā, paldies, priekšstādātāji. Arī es šim jautājumam esmu veltījis daudz uzmanības. Mm, jums aiziet tikai uz pārtiks veikalu un paskatieties, cik daudz <clears throat> piedāvājumā ir medus, un ka viss trīs nevar būt kārtībā, tas neskaidrs. Bet tādēļ, man liekas, svarīgākais pirmais, ko arī varam darīt, tieši ir apzīmējums. Dažādi ir marķējumi. Mums ir jāno, pasas, jānosaka skaidri noteikumi. Ir arī tāda praksa, ja, ka mēdz tiek jaukts. Un tad norādīt, ka jūs varat norādīt, ka ir jaukts medus, no Eiropas Savienības valstīm un ārpus Eiropas Savienības valstīm, jā. Ja? Bet īstenībā, praksē jau tā notiek. Bet uh, nav jau norādīts, kādām proporcijās ir jābūt. Un tad sanāk, ka no Ķīnas ievediet nenormāli daudz, un tad varbūt uz, uz vienu tonu, vienu kilogramu Eiropas medus, un tad jau sanāk, ka jau tas ir Eiropas Savienības arī medus klāt. Nu, nē, nu, tas taču vispār neiespējami. Ja tiek uzrakstīts, ka Eiropas Savienības medus un jūs neizlasat smalkajā drukā uzrakstīto, kas tur īstenībā tikai gan nav cits iejaukts iekšā, nu, tas tikai skaidri atklāja, ka ir milzīgi vēl nepilnības likumdošanā. Paldies! Zanavs kundze vēlāk. Bueno. Paldies, priekšsādātāji. Arī es no savas puses um, vēlējos arī dalīties savu pieredzi Galīcijā. Bitinieki ir ļoti nobi, nobežījušies par šo situāciju. Kā tas vispār ir iespējams, ka ir tik lēts medus? Nu, tas jau cena pat par sevi liecina, ka tur ir kaut kāda krāpšanās. Un vispār, tad komisija, kā jūs tad rīkojaties ar šo marķējumu, ja bieži vien tad nav norādīta izcelsmes valsts? Paldies. Komisija, jūs būtu gatavi atbildēt? Vai jūs visu te rūpīgi pierakstījāt, ja? Un tādēļ. Nu, varbūt, ka tā, tad jautājums varētu atbildēt rudenī, kad arī atgriezīsimies vēl pie šī jautājuma bet ja jūs vēlaties tiešām ko svarīgu pateikt, tad došu jums īstu vārdu, jā. Lūdzu. Paldies, priekšsādātāji. Tātad no savas puses tiešām vēlos norādīt, kā arī mēs esam par to, ka turpinām pie šī jautājuma strādāt, kamēr būsim sagatavojuši gala ziņojumu. Pirmkārt jau, kur parādās aizdomas, jā. Ja? nu, mums ir konkrēti aizdomās turētās personas, bet vēl nav pierādījumi, vai šis process nav noslēdzies, un līdz to mēs uz to šobrīd neko daudz neteiksim. Tā kā labprāt iet atgriezīsimies vēlāk. Jā, paldies, priekšstādātājs saka. Tad pie šī jautājuma atgriezīsimies rudenī. Jādomā, ka būs arī tad jauns komisijas atzinums un jauni fakti zināms. Tā, vēl mums nepieciešams desmit minūtes eh, tulka laipni ir piekrituši pārunāties vēl, eh, pastrādāt vēl ilgāk. Eh, Hoisenkungs, tad tagad vai rīt no rīta šotām? Priekšsēdē, es biju pārsteigts, ka īstenībā tas katru reizi parādās mūsu darba kārtībā. Nu, vai mums ir jāziņo tiešām par katru trilogu? Es domāju, ka drīzāk īstenībā skatoties arī, cik daudz deputātu vai, kodīgi savu, cik maz deputātu ir klāt, uh, Man liekas, pilnīgi bezjēdzīgi tagad sākt runāt par diskusijām. Un nu, es varētu, protams, 30 sekundēs pateikt, kas bija trīs, eh, pēdējā trialoga sarunās, bet jau nopietni tad lūdzu, man liekas, tam pilnīgi bezjēdzīgi šobrīd. Vajadzētu tam vairāk laika. Nu jā, droši vien, ka rītdien varbūt atradīsies kāds loks, kur varēsim šo jautājumu iekļaut, varbūt, ka ies ātrāk, straujāk balsošana, un tad jau Varbūt arī būs Eiropas komisijas kāds pārstāvis uz vietas, vai ne? Nu, tad labi, tad tas lai arī paliek uz rītdienu. Jautājums tiešām svarīgs. Jā, ja, tā kā būtu katrā ziņā apsveicam, ja būtu uz vietas vairāk cilvēku. Es no savas puses tā kā tad uh, uh lūgtu vēl komisijas pārstāvis teikties. Jums tad iespējas tikties tagad un Hoisenkungs rītdien. W takim razie e, ja myślę, że przeniesiemy to na e, punkt na jutro. Pod, te, te, proszę o przeniesienie. Nē, nu labi, tad rītdien visu kopā izskatīsim, jā, ja? tā būs. Nē, lūdzu. Estoy muy interesada en este debate que iba a tener lugar ahora. Jā, priekšsādātāji, tātad šīs diskusijas man ļoti interesētu, un es būtu pateicīgs, ja jūs tomēr norganizētos šodien, jo rītdien man ir citas lietas, kas jādara. Nu, bet ja jūs rītdien, nu tad uzreiz pēc balsošanas, ja savādāk es nebūšu, bet es tieši paliku līdz beigām, jo es vēlējos šajā tam iesaistīties. Lai gan ir tā, ka man viens no asistentiem šobrīd ir. Uh, man bērns šobrīd slimnīcā, un man ļoti sarežģīta situācija. Jā, tiešām mēģināsim darīt visu. <clears throat> Tad rītdien uzreiz pēc balsošanas sarunāts. Paldies! Tiekamies rītdien no rīta, 9.00. Lūdzu, visam līdz paņem balsošanas kārtas. Sāksim ar balsošanu. Thank you.